Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Dargie kolēģi, dāmas un kungi, ļaujiet man sveikt šeit Eiropas parlamentā augsta līmeņa pārstāvis no Itālijas prezidentūras. Federikas Gidī kundzi, ekonomiskās attīstības ministri un Antonello Giacomelli kungu, valsts sekretārs tā, Itālijas ekonomikas attīstības ministrijā. Telekomunikācijas ir viņa atbildības joma. Ja drīkst, es pavisam īsi painformēšu par mūsu viesiem. Gidī kundze, ministre. ir mod, pabeigusi moderns jurisprudents eh, fakultāti. Un, kā es redzu, no, no CV ir, ir eh, visu savu karjeru atbildīgos amatos bijusi, četrus gadus jaunos uzņēmēju klubu vadījusi, Dukatija enerģija Boloņā vadījusi un arī virkni citu atbildīgus amats ieņēmusi. Ministrs Kundze, vai jūs varētu padalīties ar savu viedokli, kā Itālijas prezidentūras pārstāvu nākamajiem četriem mēnešiem jūs prezidentūras ietvaros? Tas mums ir ļoti svarīgs temats. Mums industrializācija, MVU un citi jautājumi. Mēs uzskatām, ka tas ir kā turpinājums pašreizējās komisijas darbam, jo vicepriekšsarētājs komisija bija tieši no Itālijas un tagad ir mūsu vidū un arī klausīsies mūsu diskusiju. Un es tad došu jums vārdu, kundze, lūdzu. Paldies, priekšsarētāji kungs, vicepriekšsarētāji kungs. Dargie kolēģi, man būs tālāk jāpāriet uz itāļu valodu. Grazie, karo prezidente, Būzek. Lielas paldies priekšsēdētāji kungam, paldies arī vicepriekšsēžiem, paldies eh, deputātiem par jūsu klātbūtni. Man ir ļoti liels prieks piedalīties šajā uzklausīšanā un arī vēlos runāt par uh, savām kompetencēm. Es tiku aicināt arī sintētiski, uh, pavisam lakoniski arī mīnēt mūsu prezidentūras uh, prioritātes. Uh, industrijas un telekomunikācija jautājums vairāk arī par tiem runās Džagamelī kungs. Pavisam īsi sākotnējie komentāri. Vispirms vēlos norādīt, ka mēs eh, darīsim visu, koncentrēsim mūsu darbu, lai izveidotu spēcīgu pamātu mūsu darba programmai, kas koncentrēs, kas konkretizēsies eh, arī turmāko gadu laikā. Esam izstrādājuši šo dītailu programmu arī ar eh, nākamajām divām prezidentūrām. Nu, šodien ir jārunā par uh, to, ka Eiropas ekonomikai jāatvesoļojas pēc krīzes izaugs un nodarbinātība, jāteic, ir pirmā arī Itālijas prezidentūras darbā programma prioritāte. Vēlamies stiprināt arī Eiropas ekonomikas kompetitivitāti, pieņemt strateģiskos lēmumus enerģētikas industrijas jomā. Tas spēlēs ārkārtīgi svarīgu lomu. Uh, detalizēti, kāda ir pusgada, kādas ir pusgada prioritātes enerģētikas konkrētspējas jomā jūnijas padomē. Enerģētika tika noteikti ar vienu no piecām Eiropas Savienības prioritātēm. Vadām Eiropa padomi laikā, kad ir aktuālā ļoti lielas krīzes, teikt skaitā arī Ukrainas krīze, un līdz ar to vēl jau svarā, svarīgāk ir uh, mazināt oglekļu patēriņu Eiropas enerģētikas politikā, nodrošināt enerģētikas piegādu un arī pilnībā integrēt Eiropas enerģētikas tīrgus. Runājot par likumdošanu, mēs šeit piekrītam arī uh, Eiropas parlamentam, ka jāstrādā pie direktīvas ILUK. Uh, Uh, šis darbs ir uzsākts uh, Grieķijas prezidentūras laikā. Daudz paldies arī Grieķijas prezidentūrai par to, ka padomas laikā arī ir panākts kompromiss un Itālijas prezidentūra ir gatava pēc iespējas ātrāk uzsākt arī neformālu direkto uh, dialogu ar iesaistītajām pusēm. Runājot par politikas prioritātēm, esam apņēmušies arī oktobra. Uh, pārdomē runāt par klimata enerģētikas pakotni 2030. Šīs debātēs iesaistā arī finanšu lauksaimniecības ministrus. Esam paredzējuši organizēt arī ne, kopīgi neformālu sanāksmi, kur piedalīsies enerģētikas vīdes ministri back to back sanāksmi 8. oktobrī. Uh, Un eh, šī būs pirmā viedokļa apmaiņa arī par komisijas pārziņojumu par uh, eh, enerģetikas efektivitāti, kas ir pieņemta 23. jūlijā, lai varētu arī samazināt eh, tad, uh, enerģijas patēriņu par 30% līdz 2030. gadam atbilstīgi pieņemtajam mm, lēmumam pakotnei. Uh, Tādējādi mēģinām arī uh, tuvināties ambiciozajiem mērķiem, kādu noteica Eiropas parlaments iepriekšējā sasaukumā. Runāt par enerģetikas ietaupī, uh, taupību, atjaunamie enerģi, atjaunamie enerģijas avot, klimata izmaiņas ir mūsu prioritātes, enerģetikas drošība arī tai skaitā. Uh, Itālijas prezidentūra uzskata, ka mēs arī nevaram rast vienu risinājumu visam. Ir jāņem vērā nacionālā specifika, tehnoloģiskā neutralitāte un ka mums ir arī jāizvērtē uh, izmaksas un to ietekmu uz budžetu un citiem jomiem. Uh, un jāveicina industrijas un arī debjums attīstība. Mēs sagaidām efektīvas konstruktīvas sadarbību ar Eiropas parlamentu, lai varētu arī strādāt pie stratēģijas, lai palīdzētu Eiropai arī panākt, uh, sasniegt uh, ambiciozos mērķus oglekļa uh, patēriņa mazņāšanā. Runājot par Ukrainas krīzi, Irākas krīzi, aktuāls jautājums ir pār enerģetikas droši piegāde Eiropas Savienībā. Uh, arī um, maija sākumā Rumēnā G7 sanāksme un uh, tad mēs arī šeit noteikti runāsim arī par gāzes uh, piegādes drošību no uh, Krievijas puses, lai pieņemsim konkrēti mērķi. Tālāk pēc jūnija padomas. Uh, re rezultātiem Itālijas prezidentūra jau ir uzsākusi debatas ar dalībvalstīm, lai konkretizētu pasākumu sarakstu, kas palīdzētu uzlabot enerģētikas piegādes drošību tuvā un uh, ilgtermiņā. Enerģētikas ministri arī par to runās neformālajā padome oktobrī un nodos savus pārdomus uh, arī tālāk uh, augstākam līmenim. Uh, Mums ir jāizvairās no uh, enerģētikas resursu importa atkarības, taču gāze, lai nu kā spēlēs centrālo lomu, uh, pārējot uz šo dekarbonizācijas procesu, lai nodrošinātu arī gāzes piegādi Eiropā, šī ir absolūta prioritāte kontekstā, kur mēs redzam, kā samazinās naftas produktu Um, pieejamība Eiropā, mums ir arī jātīsta spēcīgas un las, eh, ilgspējīgas attīst, eh, attiecības ar eh, esošajiem piegādātājiem un potenciāliem piegādātājiem. Mums ir jā, jāveicina arī dabasgāzes piegāde un jānodrošina šī piegāde un nepieciešama infrastruktūra um, dienvidos. Uh, Itālijas prezidentūra komisija ir vienojušās arī par to, ka ir jāstiprina tādēļ eiro un vidusjūras uh, attiecības. 18. novembrī Romā būs arī augsts līmeņa konferences, kur redzē, runāsim par enerģetikas jautājumiem vidusjūras reģionā. Kā arī runāsim par to, kā Āfrika var spēlēt savu lomu, lai nodrošinātu enerģetikas piegādi Eiropai. Tas ir jānodrošina enerģetikas uh, drošība. Uh, Un uh, tas uh, arī nāks par labu vienotajam tirgumu. Februārī padomas rezultātā arī tik noteikti mērķi, un mēs arī padomē piedāvāsim uh, pieņemt jaunu secinājumu tekstu, lai norādītu, kas vēl ir jāizdara. Šie secinājumi varētu arī balstīties uz komisijas paziņojumu par iekšējo tirgu, cerams, ka pieņemta tā tiks pēc iespējas ātrāk tālāk Eiropas parlaments arī priekšējā sasaukumā pieņēmis rezolūciju par uh, efektīvu iekšējo enerģetikas tirgu darbību, kur uh, arī uh, aktīvi piedalītos uh, patērētāji un uh, tikt izplatītas tās automās intelektuālās tehnoloģijas. Tālāk padoma arī identificēs tās jomas nozares, kur mums ir vēl jādara papildus, lai papildinātu enerģētikas iekšējo tirgu, uh, piemēram, runājot arī par kopējām normām, runājot pār pārobežu um, sadarbību. Ir noteikti jāveicina arī starp savienojumi, atgriezeniskais uh, plūsmas, lai varētu savienot Eiropu. Uh, paredzēt 5 miljonus eiro arī nepieciešamo eh, finansējumu, nepie, kas ir nepieciešams infrastruktūra attīstībai. Bet ir ļoti svarīgi būs eh, arī izskatīt, kā tālāk eh, mobilizēt valsts un privāto finansējumu, lai varētu nodrošināt starpsavienojumu infrastruktūras. Jāpadara šie savienojumi tīkli efektīvāki lai ātrāk mēs varētu arī atbildēt uz ārkārtas situācijām. Mums ir arī jau jāiespaidojas, jāietekmējas no ar efektīviem reģionāla, efektīvām reģionālām sadarbībām. Tālāk daži vārdi par konkurēt spēju Eiropas industriālo politiku. Uh, balzoties uz padomu secinājumiem, māja, kas pieņemta maijā, jūnijā. Uh, Itālijas prezidentūras prioritāte ir stiprināt industriālās politikas pārvaldību, stiprināt rūpniecības politikas a, aspektu visās Eiropas politikās, kam ir ietekme uz a, citām politikām. Šis mainstreaming, šī jautājuma jau tika skatīt jūlijā, kad tika organizēta neformālā a, tikšanās a, Milānā. Esam sasnieguši vairāk kompromisu. Tad, tad, Uh, Izraels politikas pārvaldība un tās iekļaušana arī citās Eiropas Savienības politikās. Daži ministri arī atbalstīja politiskos mērķus par 20% palielināt rūpniecības politikas ieguldījumu līdz 2020. gadam. Prezidentūra arī notur starptautiskās, uh, notur augsts līmeņa um, debates lai varētu iekļaut arī oficiāli šo mērķi eh, oficiālos dokumentos. Milānā tika panākt arī panākt plašs konsens, vienprātība par to, kā izaugsmas konkurētspējas grupa pār, tikta pārvērt, pār, pārvērstu par augsta līmeņa stabilitātes grupu. Itālijas prezidentūra arī turpinās sekot šīm debatēm un vēlamies stiprināt un par to runāt arī konkurētspējas padomē. Tad arī vēl uh, konkrēti ir jāīsteno uh, rūpniecības politikas mainstreamings, tātad iekļaušana arī citās politikās, lai palielinātu Eiropas konkurētspēju. Milānā arī izstrādāt vairākas hipotēzes, izvērtējam arī sektoriālu pieeju, lai ņemtu vērā arī uzņēmumu dimensiju, aktualizēt šo mainstreaming dažā atsevišķās jomās, jomās, kam paredzēti arī īpaši pasākumi, kurus pieņem Eiropas komisija. Šī metodoloģija varētu būt arī efektīvi, lai veicinātu šo konkrētu spēju Milānā, panākta vispārīga vienošanās arī par to, ka ir nepieciešams nākt klajā ar politiskiem mudinājumiem politikas un klimata jomā, ņemot vērā enerģijas eh, augsto cēnu un eh, ietekmes dažādām jomām. Kā ir jau minēts, tad arī komisija piekrīt eh, šai pieejai un fitness check normatīvi Eurofit ir instrumenti, kas mums noteikti palīdzēs competitiveness proofing un arī citi instrumenti mums palīdzēs izstrādāt labāks eh, reglamentus, eh, labāks normatīvs. Un tas viss ir arī tiks uh, apspries, uh, apspries arī konkrēt spējas padomē septembrī, decembrī. Padomē pieņemsim vispārīgi secinājumus par industriālo politiku, ņemot vērā arī strateģiskās programmas uh, punktus Eiropas nākotnē. Un tiks arī pārskatīta tajā laikā uh, Eiropa 2020 stratēģiju un mēģināsim sasaukties arī ar to. Tad vēl citi aktuāli jautājumi mūsu prezidentūras laikā politika, kas ir domāta maziem vidējiem uzņēmumiem. Pirmo reizi esam iecerējuši arī uh, izstrādāt uh, izstrādāt mazo ziņojumu par mazo vidēju uzņēmumu darbību, iekļaut uh, un izstrādāt mazo uzņēmumu uh, likumdošanu Small Business Act. Un 15. gadā mēs pārskatīsim šī instrumenta efektivitāti. Itālijas prezidentūras mērķis ir veicināt uh, Eiropas industriālo politiku, kas ņemtu vērā arī uh, ražošanas sistēmas dimensiju un arī atbalstīt tieši maza apmēra uzņēmēju darbību, kā arī mēģināt mazināt uh, negatīvo ietekmi uz maziem video uzņēmumu darbību. Un noslēgumā oktobra sākumā Neapolē notiks uh, konferences, kur tiks runāts par maziem vidējiem uzņēmiem, un uh, tur piedalīsies tātad valstu, valdību, reģionālajie mazo video uzņēmumu pārstāvi. Tiks arī plaši runāts par šo Small Business Act. Lielas paldies par jūsu uzmanību, un esmu jūs rīcībā, lai atbildētu uz. Uh, jautājumiem. Grāfta prezidente. Uh, thank you very much, um, madam. Paldies ministrs kundzei. Nepieminēja to, ka enerģētika ir ļoti svarīgs temats jūsu atbildības portfelī. Katrā ziņā enerģētika arī ir ļoti svarīga Tālāk pāriem uz telekomunikācijām. Antonella Giacomelli kungs, valsts sekretārs, ekonomiskās attīstības ministrijā, pēc izglītības žurnālists ar lielu pieredzi, bijis arī galvenais redaktors, bet arī pašu pārvalde Pato pilsētas mērs, ieviesis vietējo publisko pakalpojumu virkni tīpaši enerģētikas un tīklu jomā. Tas varētu būt kā tāds sākums jūsu ceļā uz eh, vietu Itālijas valdību. Lūdzu, vārds jums. Grazie, prezident. Paldies, priekšstādātāji. Jā, nu, diemžēl savā pilsētā bija tikai vicemērs. Bet, nu, mums, ka situācija mainīsies. Paldies par uzaicinājumu, un tātad es runāšu arī par Itālijas prezidentūru, prezidentūras prioritātēm šajā nozarē. Digitāla attīstība ir ārkārtīgi svarīga izaugsmēji nodarbinātē Eiropā. Tieši Eiropas parlamentā mēs arī Iepazināmies ar šo ziņojumu par eh, digitālā cīrgas baībām eh, eh, un arī par izmaksām. Junker kungs savā programmā arī runāja par digitālā tirgus izveidu un norādīja uz to, ka tas līdz 2020. gadam arī varētu uh, radīt uh, vairāk 10 miljārdu eiro uh, papildinājumu ekonomiskas izaugsmē šeit uh, Eiropā. Taču mēs esam arī ambiciozi, jo, uh, kā arī to teica Itālijas premjers Renci uh, Venēcijas, uh, fórumā Digital Venice, proti padarīt uh, Eiropu tādu, kas varētu arī īstenot šīs kopīgās uh, dītās politikas. Un Itālijas prezidentūra arī jā, strādās pie šī. Tad te ir trīs galvenie punkti, pie kuriem īpaši strādājam. Ir vienotais uh, digitālais tirgus. Uh, NIS, tātad ir šī interneta tīkla drošība un arī iespēja piekļūt un izmantot internetu, tātad internetu pārvaldība un nodrošināt arī tīkla neutralitāti. Šis jautājums ievērojami arī ir attīstījies, situācija ir attīstījusies, jo īpaši kopš Federal Commission uh, paziņojumam ASV lai varētu tiešām sasaistīt telekoms un to, ko mēs atsam par over the top. Tātad. Tāds saviesino, tāds, tāda saikne, kas arī ļautu uh, veicināt šo attīstību. Un mūsuprāt, ļoti būtiski nerunā tikai par tādu uh, interneta komerciālo aspektu, bet šīs uh, institucionālās uh, attiecības arī statotiskā līmenī, lai arī valdība un citas institūcijas varētu iejaukties, lai arī aizsargātu um, šo interneta tīklu, lai tas būtu neatkarīgs un pieejams visiem, kas var garantīt š, uh, drošību. Drošību gan privātpersonām, gan arī uzņēmēju darb, uh, uzņē, uzņēmēju darbības uh, veikšanai. Uh, Nepieciešams vienošanās starp Tātad uh, arī šī vienošanās ar lielajiem galvenajiem šiem uh, uzņēmējiem, kas darbojas uh, internetā un arī viesabunēšana noteikti arī ir jautājums, pie kura mēs strādāsim, un arī Eiropas parlaments ir um, nosūtījis ļoti spēcīgu signālu, ka tas sagaida konkrēts rezultāts. Tādējādi ļoti svarīgi arī sasaistīt šo iespēju mazināt šo šķērsli, kas nav tikai virtuāls šķērslis. Uh, mazināt viesubanēšanas šajās Eiropas Savienībā, bet laikā arī saglabājot investīcijas un piesaistīt investīcijas infrastruktūrām. Drošība noteikti ir viens no tiem jautājumiem, uz kuriem koncentrēsim jo īpaši mūsu darbu no šī viedokļa. Pēc ka pēdējās padomas laikā noturējām ļoti būtiskas debates. Un jāteic, ka visi ļoti labi apzinās to, ka ir jāspēr uh, ļoti būtisks solis uz priekšu Eiropā. Visi ir gatavi strateģiski sadarboties lai nodrošinātu apstākļus efektīvai sadarbībai, lai tā būtu progresīva. Tad papildus arī šiem jautājumiem mēs vēlamies arī runāt par internetu pārvaldības jautājumu, šo aspektu, kas ir ļoti būtisks, būtisks aspekts arī starptautiskā uh, sadarbības līmenī un Eiropas uh, lomas apzināšanā. Neformālā telekomunikācijas padome, kas notiks Milānā 2.3. oktobrī. Mēs par šo runāsim. Skatām, ka šī aikana attīstība ir tātad šis galvenais uh, Īzais, būs, tad, īzais punkts šeit mēs nerunājam par kādām valdības tīkliem, internetu, bet kas ir atvērts visiem, kur ir iespējas. Mēs arī ietekmēsimies arī no uh, ASV paveiktā, un tas ir ļoti svarīgi, svarīgs šīs attiecības, uh, kāds mēs varam attīstīt starp Eiropu mm, un ASV. Un te uh, internets vairs tiešām arī spēlēt ārkārtīgi svarīgu lomu. Un noslēgumā no parlamentu puses, jo īpaši no ir komitejas puses, ir apņemšanās arī strādāt pie trim galvenajām direktīvām kas norādītu nevis uz kāds prezidentūras vai personu grupu veiksmi, bet kas nosūtītu signālu par to, ka Eiropai ir uh, spējīga būt konkrēts politiskais subjekts. Paldies! E, Paldies valsts sekretāram! Un tagad dosim vārdu mūsu kolēģiem, trīs minūtes katra no koordinatoriem. Uh, Vispirms vicepriekšsēdētājs Antonija Tanjānē. Paldies priekšsēdētājai ministra kundze, valsekretāra kungs, mēs tiešām arī pateicamies par jūsu prezentācijām, augstnovērtējam Itālijas prezidentūras piemērs, jūs, eh, prioritāts jūs vēlties čerpa, īstenot 14. gada padomis secinājumus. un tas arī sasaucas arī Eiropas tautas partijas prioritātēm. Nodrošināt Eiropas rūpniecības politikas, būt konsekventa un kas ļautu mums uh, sasniegt nepieciešamu noteiktos mērķus. Enerģētikas ceņu jautājums, protams, ir svarīgs. Industriālā politika īstenojama tikai tad, ja samazināsim enerģētikas cenas, bet ar krīzi Ukrainā tās var tieši pieaugt Jāņem vērā arī situācija, kāda ir Lībijā un citviet Ziemeļā Afrikā. Jāspēcinā šīs krīzes. Un tad uh, ļoti pozitīvi man arī liekas, ka Itālijas prezidentūra vēlas strādāt arī pie šīs dekarbonizācijas uh, um, jautājuma jo te mums ir jācīnās pret klimata izmaiņām, šī ir sasniedzama mērķi, kas veicinās arī rūpniecības attīstību un konkurētspēju. Piekrītu arī tam, ko teica Džakomelli kungs par uh, vienoto digitālo tirgu. Tās ir ļoti būtisks konkurētspējas veicināšanas instruments, būs liela ieteikme arī uz rūpniecības politiku vai kādi konkrēti pasākumi jūsu uh, programmā, lai varētu uh, sadarboties vai. Uh, aizstā, sadarbojoties ar lielajiem jau eh, šiem pārstāvjiem internetā, kas būtu tātad amerikāņu uzņēmumu vai japāņu uzņēmumu, kā mēs aizsargāsim savus uzņēmumus mm, internetu uzņēmēju darbībā. Tāda likumdošana, kam būtu pozitīva ietekme, kas nebūtu pretrunā ar rūpniecības politikas attīstību kā tādu. Es uzskatu, ka ļoti svārīgi ir organizēt šo konkrētu spējas padomu runā tā, tieši par rūpniecības politikas jautājumiem. Man prieks tieši, ka tas notiek Itālijas prezidentūras laikā, un tad, tad tas būtu ļoti svarīgs tāds pretsvars arī ekofina padomu tur skatītajiem jautājumiem. Tātad krīze un tā smagā ietekme uz maziem vidējiem uzņēmiem ir padomē jāstrādā daudz aktīvāk pie šī jautājuma risināšana, taču redzam, ka 15. gadā budžetā padomas priekšlikumā jo īpaši uh, nauda tiek samazināta aktivitātēm, kas ir paredzētas mm, tieši industriālās politikas jomā vai MVU atbalstam. Um, par laimi ir arī veikti nelieli pielāgojumi, ņemot vērā reālo ekonomiku, tad mēs nevaram iedomāties, uh, ka izkļūsim no krīzes, ja mēs uh, tieši uh, nodaram kaitījumu reālai ekonomikai. Bez rūpniecības, jo īpaši bez maziem vidējiem uzņēmumiem, mēs nevaram izkļūt no krīzes, nevaram radīt tādu sociālo tirgus ekonomiku, kādu mēs visi vēlamies. Paldies! Speaker. Paldies! Tālāk mūsu komitejas vicepriekšsēdētājas kundze. Paldies! Pateicos Itālijas prezidentūras pārstāvjiem Paldies par uh, prezentāciju, par jūsu darbu. Tiešām augsti novērtējam jūsu uh, sacīto prioritāti jūsu darbu un arī par jūsu atvērtību. Yes. Atvērtību un sadarboties ar parlamentāriešiem uh, prezidentūras laikā lai varētu stiprināt politikas šajā nozarē. Es vērsīšos pie Gvidī kundzes, jo citi jautā, cits jautājums apspriedīs <clears throat> citu kolēģi. Ministrs kundze. Mēs visi vēlamies šai parlamentā attīstīt daudz efektīvāku rūpniecības politiku, bet, lai tas notiktu, ir jāstiprina pārvaldības instrumenti. Uh, Tad jau sen tiek runāts arī par Eiropas rūpniecības politikas padomi, jo konkurētspējas padomē rūpniecības politika ir jā, tāds pa, kaut kas pakārtots, bet nē, rūpniecības politika ir jābūt mērķim. Kad jūs runājat par šo mainstreamingu, šodien arī Eiropas konkrētspējas politika ir jāpārskata. Te jānodrošina izaugsme, bet ir jābūt Eiropas politikai, bet varbūt kā Eiropas rūpniecības politika varētu arī palīdzēt sasniegt šo mērķi. Uh, piemēram, skatot atsevišķas nozeres, piemēram, tēraudu, uh, vai metāla apsvērta un tā tālāk. Svarīgi strādāt pie šiem jautājumiem. Un tad vēl viens, jautā, vēl viens punkts par uh, 20% uh, no Eiropas IKP. Rūpniecības politikā 20%, kas veidot, taču mums ir nepieciešami konkrēti piemē, uh, pielāgoti instrumenti. Uh, Mums ir jāprobežojas ar um, dažiem, dažām prioritātēm, bet jāparedz vairāk instrumenti. Tātad konkurētspēja, kā arī piekļuve eh, krēd, eh, iespējamiem kredītiem. Kādam jau ir par to tātad viss jāmaksā. Tātad investīcijas, un, bet ne, un ne tikai kredīti. Uh, Kā mēs varam piesaistīt valsts investīcijas, paredzēt uh, gan rūpniecībai, gan pētniecībai. Tātad mēs gaidām arī šo Junkera plānu, bet jau tagad uh, prezidentūra kaut ko šeit var darīt. Un tad vēl noslēgumā par iespēju izmantot tos instrumentus, kuriem ir šis vīras efekts, garantija, šī dalītais risks un tā tālāk, kuru mēs varam arī uzreiz piemērot. Mm, Itālijas prezidentūras uh, laikā tiek runāts arī par nākamo gadu budžetu, bet jā, arī jārunā par šo privāto kapitālu, kas būtu tātad papildus nacionālajiem vai valsts, pareizāk sakot, finansējumam. Uh, Un pētniecībai paredzēt daudz naudas, bet pētniecības rezultātu īstenošanai, ko mēs saucam par rūpniecību, diemžēl šis finansējums netiek paredzēts pietiekam. Un es domāju, ka arī ārpārsts programmas ietvaros mums ir jāspēr ļoti svarīgs uh, solis. Un tad redzēsim, vai Eiropas rūpniecības politika var kļūt kaut kas konkrēts. Nu, priekšētājs jau uz mani ir augājis, jā, man atliec mazliet, paldies. Very much. Paldies. Patrīcijas Tojas kundzei. Tālāk Bačik kungs EKR grupas vadā. Paldies! Es arī eh, pāriešu savu dzimto valodu. Dāmas un kungi, ministra kundze, Vispirms vēlos pateikties jums par visaptarošo prezentāciju. Novēlam nu, jums veiksmi jūsu darbā. Ministrs Kundze, jūs runājat par oglekļa samazināšanu, lai sasniegtu Eiropu 2030 nospraustos mērķus, tāpat arī pieminējāt citus tematus, bet kāda varētu būt atbilde oglekļa samazināšanai. Atbilde varētu būt gāze no Krievijas un Lībijas. Bet vēlos pievērst jūsu uzmanību lielai nestabilitātei, kas saistīta ar šīm valstīm un reģioniem. Tas ir ļoti svarīgs faktors pirms Eiropā nāk ziema. Ja mēs izvēlēsimies Lībijas vai plašāk runājot Āfrikas gāzi, kā atbild uz mūsu enerģētikas problēmām, kā to izdarīt. Mūsu ekonomika šobrīd ir absolūti nekonkurēt spējīga attiecībā vai salīdzinājumā ar mūsu amerikāņu draugiem. Kādā veidā mums izveidot savu konkurētspēju, izmantojot šādus risinājumus kā Āfrikas gāzi. Tad, kad esam nostiprinājuši savu konkurētspēju, izmantojot šo gāzi. Ko tālāk iesākt ar slānekļa gāzi? Kāda ir jūsu nostāja par slānekļa gāzi, hidraulisko sašķelšanu tās ieguvēju? Un kāds jūs perspektīvas redzat šim tematam? Cik tas, kā temats ir svarīgs jums, vai tas vispār ir svarīgs temats jūsuprāt? Tālāk IT tirgi Ministrs Kunze, jūs minējāt četras lietas, no kurām viena bija internetu pārvaldība. Es vēlos līdz ar to pieminēt vienu aspektu. Iepriekšējā sasaukumā mēs runājam par akta vienošanos, kas e, raisīja daudz strīdus parlamentā. Varbūt jūs varat painformēt mūs pavisam īsi. Kāds ir jūsu rīcības plāns internetu pārvaldības jautājumā. Kas tiek plānots? Paldies, Petersen kungs, arī mūsu komitejas vicepriekšsarētājs Alde grupas vārdā lūdzu. Paldies! Paldies par šo iespēju tikties šodien arī tās prezidentūras pārstāvjiem un apspriešos jautājumus. Man bija prieks dzirdēt jūsu sacīto tā skaitā par ar internetu saistītām lietām, viesabunēšanu, internetu pārvaldību, par tīkla neutralitāti sacīto. Manuprāt, ir ļoti svarīgi paturēt prātā, ka internets tika izveidots kā atvērta platforma, un šobrīd notiek nopietna cīņa, lai saglabātu to kā atvērtu platformu. Tā kā varu atzinīgi novērtēt jūsu uh, centienu šajā jautājumā, paturiet prātā šo cīņu, dariet to, cik eh, vien aktīvi varat, lai tā mums palikt kā atvērta platforma. Bet man jautājums saistīt ar enerģētiku. Jūs sacījāt daudz labu lietu par to, cik nepieciešami ir atjaunojami energoresursi, uzlabot energoefektivitāti, bet Varbūt jūs varētu konkretizēt, ko tas zīmē konkrētu mērķu izteiksmē tuvākajos mēnešos. Vai jūs prasīsiet ambiciozāku mērķu pieņemšanu atjaunojumiem energoresursiem vai energoefektivitātei? Es zinu, ka tas ir grūts uzdevums, bet manuprāt ir svarīgi, lai mēs uh, gūtu iespaidu par to, kurā virzienā Itālijas prezidentūra mūs vedīs. Paldies, tie bija mani jautājumi. Paldies arī par jūsu sacīto. Priekšsarētais paldies. Tālāk Lopes skundze goe grupas vārdā. Jā, paldies. Labdien. Paldies, ka esat šeit pie mums. Mērķi izklausās ļoti ambiciozi, bet realitāte ļoti atšķirīga. Vai nebūs grūti sasniegt šo 20% mērķi no IKP rūpniecībai, ja mēs redzam, ka krīzes laikā IKP ir samazinājies? Un budžets reindustrializācijai Eiropā ir nepietiekams. To mēs redzējām jau iepriekšējā budžetā. Mēs redzam arī, kā reindustrializācijas plāns nevar tikt izpildīts naudas trūkuma dēļ. Izskatās, ka visi virzās tieši pretējā virzienā, vismaz atsevišķās valstīs Eiropā, īstenojot deindustrializācijas politiku. Nevis radot spēcīgu rūpniecību. Mums ir nepieciešama ieguldījuma infrastruktūrā, bet mums tāpat laikā ir jānodrošina uh, ka notiek publiskā sektora investīcijas, ja privātais sektors neinvestē. Tas nozīmē, ka mums ir jāveicina šāda veida ieguldījums infrastruktūrā. Viena lieta, eh, kas netika pieminēta, kas mums tiešām ir nepieciešama, ir fiskālā harmonizēšana, respektīvi nodokļu jomas harmonizēšana. Tā skaitā uzņēmumu nodokļiem. Uh, jo savādāk būs ļoti grūti panākt tos mērķus, sasniegt tos mērķus, kurus esam nosprauzuši nodarbinātības jomā, ceļšķi atsevišķās valstīs, kur ir liels skaits eh, zemes kvalifikācijas un slikt atalgot dar darba spēku, kas novedīs tālāk tikai pie lielākas nabadzības ēs iedzīvotājiem, kas attiec uz uh, eh, oglekļu mazināšanu, klimatu pārmaiņām, uh, Mums ir nepieciešama ilgspējīga rūpniecības politika, uz to vajadzētu koncentrētos. Es e, vēlos runāt par e, uzņēmumu Spānijā, gaz, kas tika izveidota ar ES atbalstu. Tā oglekļa atkritumus un citas vielas pārstrādā tīrā enerģijā, bet tā uzņēmums tiks aizvērts decembrī, jo Spānijas valdība ir paziņojusi, ka energoresursi, atjaunojamie energoresursi vairs nav prioritāte. Ko darīt, lai valstis varētu saglabāt šādas prioritātes kā atjaunojamie energoresursi? Mums ir jānodrošina atbalsts šajā jomā. Uz to ir jāliek uzsvars. Mums ir nepieciešama augsts kvalitātes eh, darba vietas, ir nepieciešamas eh, augstas prasmes, nu, rūpniecība, kas balstās uz atjaunojumiem energoresursiem, un šai komitejai, tāpat arī prezidentūrai, nu, noteikti būtu ļoti svarīgi paskatīties nākamajos 18 mēnešus šos, šos jautājumus. Būtu svarīgi ņemt vērā Eh, reindustrializācijas plānu, ko Etuka ir izstrādājusi. Viņi uzskata, ka miljoniem darba vietu var tikt izveidots desmit gadu plāna ietvaros, kas eh, radotu ilgspējīgu nozari. Paldies, tālāk Eriksona kungs eh, zaļo vārdā. Paldies. Es vēlos pateikt paldies mūsu itāļu viesiem. Paldies, ka iepazīstināt mūs ar savām prioritātēm un ieradāties šeit. Manuprāt, īpaši svarīgs ir energoapgādes drošības jautājums un MVU atbalsts būtu pat labāk, Ja jūs varētu pieminēt konkrēts pasākums energoapgādes drošības jomā, mēs redzam šo problēmu Eiropā, bet kas konkrēti būtu darāms? Ko Eiropas Savienība varētu darīt, lai palīdzētu Savienībā esošajām valstīm uzlabot energoapgādes drošību, attīstīt atjaunojamos energoresursus sasniegt tos mēģus, ko esam nosprauduši. Un vēl viena lieta, ko vēlos pieminēt. Pie prioritātēm es arī vēlētos arī dzirdēt par eh, korupcijas apkarošanu. Tā ir viena no būtiskākajām problēmām, kas būtu jārisina tuvākajos gados, ja eh, vēlamies panākt labāku ekonomikas attīstību. Un es domāju, ka Itālija ir vispiemērotākā valsts, kas varētu rādīt ar piemēru, kā mēs varam eh, uzvarēt korupciju nākotnē. Paldies! Dario Tamburāno kungs, EFDD grupas vārdā. Paldies, ministri, par brīnišķīgo uzrunu, bet runājot par enerģijas piegādes drošību Eiropā, 31. jūlijā Itālijā Renci valdībā Ķīnas uzņēmums uh, ir uh, iegād, iegādājies liels elektrības tīkls un State Grid uh, Enterprise saucās šis Ķīnas uzņēmums, kas pārvalda arī gāzes elektrības tīklu. Līdz ar to Ķīnas uzņēmumam būs arī veto tiesības ne tikai attiecībā uz Itālijas elektrības tīkliem, bet arī ar turpmākajiem starpsavienojumiem, piemēram, arī ar uh, Gaspijas jūras gāzvadu, Ziemeļāfriku un tam līdzīgi. Tas viss, kā jau tradicionāli noticis, arī nekonsultējoties ar pilsoņiem. Un tiek pārtika pārdot šīs uh, Uh, uzņēmums arī ķīniešiem tikai par 2,1 miljārdu. Un tie ir ļoti strateģiski nacionāli un arī Eiropas aktīvi. Ko jūs domājat par to, ka šie svarīgie aktīvi tagad uh, daļēji uh, piedara uzņēmumam, kas ir no valsts, kas nav Eiropas Savienības dalība valsts? Un kā pati komisija visu to ir vērtējusi? Arī runājot par atjauninājām enerģijām, Rencija valdība arī ir pieņēm, pieņēmis dekrētus uz bloku Itālija, kur tiek paredzēti lieli nodokļi arī, piemēram, saules uh, baterijām. Un tas noteikti arī kaitēs atjaunamās enerģijas nozari, kas ir krīzē, kopš Rencija paredzēs papildus nodokļus. Tad ir eh, noteikti nu, kaitējums Itālijas uzņēmiem un uzņēmiem, kas ir veikuši investīcijas ticot atjaunāmēm enerģijām. Kad, eh, kā tad jūs sasaucat šos nodokļa pieaugumus ar mērķiem, kas ir noteikti Eiropas līmenī par atjaunāmiem enerģijiem, eh, enerģijām, un kā tas sasaucas arī ar enerģijas klimata pakotnes mērķiem? Paldies! Paldies! Tālāk mēs eh, dosim vārdu ministrs kundzei un valsts sekretāru kungam. Atbildēt uz pirmā skārts jautājumiem, lūdzu. Grācie. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Mēģināšu atbildēt uz katru jautājumu pēc iespējas lakoniskāk. Tajānikungs. Es piekrītu, protams, eh, jūsu sacītājiem. Mēs kā prezidentūra noteikti mēģināsim arī ievērot eh, mārta padomu secinājumus Industrial Compact 20% mērķis no IKP. Mēs kā prezidentūra turpināsim eh, meklēt dialogu, lai veicinātu konverģenci. Šis ir mērķis. Uh, kurš nav saistošs, bet tam ir eh, jābūt eh, nu, tādam, uz ko visi tiecas. Par šo vēl noteikti diskusējas. Bet, nu, protams, tur viedokļi ir visai atšķirīgi un vienprātības nav. Par prezidentūru runājot, 20% mērķis ir priekšlikums, eh, kuru mēs turpināsim atbalstīt. Uh, kas attiecas uz enerģijas cenām, dekarbonizāciju. Noteikti kā prezidentūra mēs uzskatām, ka uh, mērķi, saprotams, ir atbalstāmi 40%, 27% atjaunamo enerģiju jomā. Uh, Pavisam nesen arī komisija pat nāca klajā ar uh, paziņojumu par enerģijas efektivitāti. Paziņojumā ir arī iekļauti vēl papildus mērķi 30% līdz 30. gadam, bet, nu, prezidentūra neapšaubāmi atbalsta šo un darīs visu, lai varētu um, sasniegt šos trīs svarīgos mērķus, kas, protams, ir izaicinājumi pilni. Sagaidām arī, ka Eiropas komisija nāk klajā ar priekšlikumiem uh, par uh, eventuāliem nozarēm, kas ir pakļauts tieši uh, šai konkurencei un uh, kur spēlē ārkārtīgi liela loma uh, enerģijas uh, jomā un arī kā veicināt šo carbon leakage īstenošanu uzņēmumus, kuriem tas vairāk attiec. Tā, Tojas kundze. Uh, Pār konkurētspējas padomu pārvaldību pateicos arī Grieķijas prezidentūrai, kas jau savā veidā uzsāk šo darbu. Mēs organizējām neformālo padomi Milānā. Jā, teica, ka ir visai liela vienprātība par to, ka nepieciešams uzlabot, mūdināt arī konkrēti spēcīgas pārvaldību, šo governance un lai nonāktu par vienu pievienot mērķi, kas ir šajā virsienā, tad, protams, mēs arī izvērtēsim un raudzīsim, eh, kā stiprināt eh, šo mērķi arī augstā līmeņa grupā, lai rastu arī tehnisku instrumentu un veicinātu arī šo mainstreamingu ir rūpniecības politikas mainstreamingā un iekļaut to svarīgās pakotnēs, kā piemēram enerģētikas klīmata pakotnē, kam ir ne tikai ietekme uz makroekonomiku, bet arī uz mikroekonomiku. Jūs arī runājāt par 20% mērķi. Uh, Un tad arī var sniegt šo pašu atbildi, ko te Jānī kungam par maziem vidējiem uzņēmiem. Mē, es uzskatu, ka mums kā prezidentūrai vēl vairāk ir jāstimulē pārdomas par pētniecību, attīstību, piekļuvi, iespēju iegūt kredītu maziem vidējiem uzņēmumiem lai arī dimensionāli uzņēmumi varētu Uh, palielināties un veicinām mazu video uzņēmumu darbību kopumā. Ir jau instrumenti mūsu rīcībā, bet piekrītu arī, ka arī tad, uh, mēģināsim to visu maksimāli stimulēt, garantija izmantošana. Uh, lai varētu eh, šī uzņēmumi veikt ieguldījums investīcijas. Par dekarbonizāciju, par gāzi izmantošanu, gāzes izmantošanu, kā jau es teicu, Irānas prezidentūra arī turpinās neapšaubāmi atbalstīt šos dekarbonizācijas noteiktos mērķus. Uh, Eiropai joprojām, protams, ir nepieciešams gāzes imports. Jūsu minētā situācija ģeopolitiskā līmenī, protams, ir satraucoša. Prezidentūra arī aktīvi strādās pie šī, un Eiropas līmenī mums ir jā. Ja atbalsta vidustermiņā mērķis, proti nodrošināt uh, maksimālo enerģētikas piegādes drošību, maks, stiprinot esošās infrastruktūras uzglabāšanu. izmantot esošo savienojumu, infrastruktūru un arī šo atgriezenisko plūsmu. Savās ievadvārdos jau arī teicu un minēju infrastruktūru uh, tēmu, lai varētu palielināt infrastruktūru potenciālu, uzlabot infrastruktūras starpsavienojumu tīklus, jo īpaši, kas attiecas uz gāzi, tas ir fundamentāli šel gāze. Ko jūs minējāt, es domāju, ka tā ir izvēle Eiropas līmenī, katras dalība valsts atsevišķi to varēs, protams, izvērtēt. Uh, Eh, tātad par šo um, slānekļa gāzi. Un jāteic, ka ievērojot arī vīdes normas katrai dalību valstī, tad arī būs jālem par to, cik eh, lielu īpatsvaru un lomu spēlēs eh, dažādas gāzes katras valsts šai enerģētikas grozā. Petersen kungs Iespējams, ka jau daļai arī atbildēju uz jautājumiem tieši par atjaunumu enerģiju, efektivitāti, enerģijas efektivitāti. Mēs šeit noteikti, kā jau teicu iepriekš, piekrītam, varam atbalstīt tos mērķus, kas jau ir galdā, kas jau ir noteikti, un 27% atjaunāmie enerģijas avoti un 30% Mm, šie enerģijas mērķi, protams, ka mēs atbalstām iestājāmies par šiem mērķiem un uzskatu, ka jau tagad ir arī ļoti svarīgi um, mums kā prezidentūrai uh, nodrošināt pēc iespējas lielāku viedokļu atšķirīgu viedokļu tuvināšanu. Lai sasniegtu šos, jāteic, visai ambiciozos mērķus, nu, tur mums darbs vēl būs noteikti darāms. Lopes kundze. Es domāju, ka arī šeit uh, jau daļai atbildēju, atsaucoties uz uh, uh iepriekšējām atbildēm, kas nec kolēģiem. Nu, par nodokļu jautājumu tas nav īsti manā tiešā kompetencē, tas drīzāk uh, saistās ar finanšu ekonomikas ministru uh, um, atbildības joma, bet, protams, tā ir svarīga tēma. Spēja būt, ko, spēja konkurēt, spēja izaugt Eiropā rūpniecības jomā par valsts ieguldījumu, valsts investīcijām. Neapšaubām, tā ir vēl viena prioritāte, pie kā strādāsim arī Itālijas prezidentūras laikā, un arī atbalstīsim maksimāli visus instrumentus, uh, Un arī plānu, kādu pavisam drīz priekšsēdētājs arī piedāvās, lai eh, maksimāli atbalstītu valsts investīcijas Eiropā. Eriksons. Jā, šeit runājām jau par enerģijas piegādes drošību, par infrastruktūru, par šiem stres testiem. Uh, jau Eiropas komisija arī vērsusies pie katras dalību valsts, lai tā varētu arī sniegt savu ieguldījumu, analizēt šo stres testu un tā efektivitāte gadījumā ja tiek pārtrauktas piegādes. Mm, domāju, ka arī priekšniecība atbildēja, ka Tamborāno kungs, jūs minējāt jautājumus. Kā jūs saprotat, uh, kas ir aktuāli tikai vienīgi Itālijā? Uh, Nu, varbūt kādu citu reizi atbildēšu uz tiem citā kontekstā. Šis, šī nav īstā vieta, jāteic, ka tas, kas tiek veikts Itālijā dažādiem nodokļiem, ko jūs arī minējāt, attiecībā uz apsainiem avotiem un tā tālāk, esam daudz strādājuši, bet, nu, es domāju, ka detaļā šeit neiedziļināšos, jo tiešām tie ir tādi tikai vienīgi Itālijai aktuāli jautājumi. Lielas paldies priekšsēdētāji! Minister. Thank you, ministrs kundz. Valsts sekretāra kungam tagad var. Sì, per quanto riguarda l'intervento. Kas attiecas uz Tajāni kungu. Tad jūs atraugums par garantijām uzņēmējiem Eiropā, kas ir viens arī no aktuālākajiem jautājumiem par mūsu noteiktajiem mērķiem. Mēs vēlamies šeit garantēt tīkla neutralitāti, kā arī to visu sasaistīt ar godīgiem konkurences noteikumiem, neatkarīgi no platformas. Un šeit ir tikai divas iespējas. Vai nu atstāt to, ka uh, tirgus spēlētāji paši rodž šo uh, līdzsvaru, Varam iedomāties, ka vienkārši lielākie arī uh, vilks segu savu pusi, vai arī tas, ko mēs vēlamies atbalstīt, iesaistīt starptautiskās institūcijas, lai tās spēlētu uh, galīgo lomu, lai noteiktu spēles noteikums internetā. Vačičkungs par internetu pārvaldību. Vēlamies izvairīties no riskiem, kādi ir minēti jūs, um, kādi ir jūs minētajā vienošanā. Lai vairāk ņemtu vērā pilsoņu intereses, nevis uh, uzņēmumu intereses, piemēram, dažādi pārkāpumi, kas saistīti ar internetu darbību. Uh, Um, šeit es runāju arī par autortiesību pārkāpumiem un tam līdzīgi par privātumu. Mūsu izais punkts ir tātad uh, atsevišķā lietotāja, atsevišķā pilsoņa intereses, interešu aizstāvība. Jā, novērš nu, jeb kāda iejaukšanās privātumā. Kāds teica, ka internets ir, jā, tāda kā tāda paša tālāka projekcija. Uh, Un par to nevajadzētu maksāt. Ne, ne, privātumu un autortiesībām tam līdzīgi. Internetu pārvaldības jautājumu mēs nevaram tikai skatīt no komerciālā viedokļa. Protams, ka šeit ir arī jārunā pāri institūciju spēju un atbildību iejaukties. Un tas arī izskanēja kā galvenais arī Haigina konferencē, ka tiešām tas tāds sintēzes punkts no ieguldījumiem, kas nes dažādas valsts un Eiropu valstu valdības. Es piekrītu jums un paldies arī Pētersen kungi jautājums. Internets kā atvērta platforma, iespēju vieta vieta, kur mēs varam brīvi izpausties, bet arī vieta, kur var veikt uzņēmēju darbību. Ko mēs vēlamies? Mēs vēlamies, lai internets paliek atvērta platforma, taču Tādēļ ir arī jābūt spēcīgai kapacitātei, spējai pāraudzīt, uzraudzīt, kontrolēt lietotāju tiesības, jo atvērts internets var būt tikai drošs internets. Thank you very much for your answer. Lielas paldies par šīm atbildēm. Nu un tad tagad otrais jautājumu rauns. Buonando. Pirmais runātājs lūdzu. Paldies, priekšsēd. Gvidī kundze, gudētā ministra, mēs palīdzām maziem vidējiem uzņēmiem, jā, bet mazie pēc tam arī tad, tad veido lielu uzņēmumu un līdz šim gan Eiropa ir atbalstījusi tikai lielos un nevis mazos. Ambiciozi artikulēt konsekventi programmi, to jau minēt iepriekš, minēt arī tagad. Taču rezultāti nav bijuši īpaši pārliecinoši, var runāt eh, tieši par enerģētikas politiku. Bet šī trakās attiecības ir Krievija. Tad mums iecerē pārredzēt uh, eh, daudz kažoks eh, pilsoņiem, jo, nu, būs acīm redzot augsts, ņemot vērā mūsu attiecības ar Krieviju. Es Vairāk kā tas esmu bijis Neapolē, tur ir garšīga pīca, skaista jūra, kultūra. Ja mēs runājam par maziem vidējiem uzņēmumiem, tas būtu kā runāt Sahāras tūkstnesī par uh, sēnēm vai kādu uh, laivu celšanu. Nu, nezinu, varbūt jūs ar bankām tomēr jāsadarbojas ciešāk, varbūt esat vienkārši banku draugi. Viņi iegūst tādu naudu no centrālās bankas, bet šī nauda nenonāk līdz maziem vidējiem uzņēmumiem. Un tur ir paredzēt milzīgas procentu likmes, 10% un tam līdzīgi. Kā tad var šeit runāt par mazo vidēju uzņēmumu interešu aizstāvību? Jums ir bail par to runāt, ne jūs esat banku draugi. Priekšsētais pārdots runātāji. Konkludu, senjor prezident. Bet nu vēl noslēgumā, priekšsēdētāji. Aiztaisnu jauniņais. Es ceru, ka jūsu sacītajā ir vismaz bišķiņa patiesības, jo mēs te nodarbojamies ar kastrāciju. Paldies! Paldies! Nu, es gribu tomēr jūs visus lūgt runāt ne ilgāk par pusotru minūti. Ne ilgāk. Mums ir vēl 14 runātāju sarakstā, un mums nav laika garākām runām. Nākamais runāt. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt miniszterasszony, államtitkár úr. Kjurka kungs. Liels paldies, priekšsādātāji. Paldies par uh, sacīto. Es priecājos dzirdēt, ka Itālijas prezidentūras enerģētikas programmā energoapgādes drošība ir ļoti prie, augstu prioritāti ieguvusi. Attiecības ar Krieviju šobrīd ir norāda uz to, ka Eiropā ir sarežģījumi šajā jomā. 2006. līdz 2009. gada bija problēmas ar energoapgādi, kopš tā laika esam daudz ko paveikuši. Energotīkli ir jāsavieno, ir arī svarīgi projekti, kuri ir vēl jāvirza uz priekšu, jāpaplašina arī kapacitātes. Tie ir, visi ir svarīgi elementi, bet tāpat laikā mums ir jāparūpējas arī par to, lai atrastu un atvērtu Eiropai jaunus energo piegādes ceļus, kādus avotus mēs varam izmantot. Tīpaši tās valsts, kuras ir vissarežģītākajā situācijā. Sašķirinātā dabasgāze varētu būt viens no risinājumiem Bet jāpaturprātā, protams, e, arī tas, ka Itālijas ziemeļos esošais termināls nav pietiekams. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. Lās, paldies. Nākamais runātājs Federlai kungs. Paldies par lielisko prezentāciju. Uz jūsu pleciem gulstas milz atbildība, protams, īpaši enerģētikas jomā, te sastopamies ar dažādiem sarežģītiem uzdevumiem, mums jāpārliecinās, ka ir energo piegāda rūpniecībai, lai, pie, lai tā ir pietiekama enerģijas arī mājām. Pri, un energoapgādes drošības situācija, protams, ņemot vērā Krieviju, ir ļoti sarežģīta šobrīd. Visās šajās atkārtīgi sarežģītajos elementos jāņem vērā vēl arī finanšu krīzes aspekti. Eiropa turklāt jāsaka ļoti sašķelta, kad runājam par enerģiju. Esmu no Zviedrijas Mums rūpniecības ministrs runā par to, ka vajadzētu tādu enerģijas sistēmu, kas simtprocentīgi balstītos uz atjaunīgiem energoresursiem. Tāds ir manas partijas mērķis, un tas pamazām kļūst arī par politisko debašu degpunktu visā Zviedrijā. Ko var darīt prezidentūra? lai samazinātu šo plaisu starp pašreizējo situāciju un vēlamo nākotnes ainu. Šajā parlamentā debats jāsaka ir ļoti atšķirīgs, un šeit pārsvarā visi runā par degslānekļa gāzi, dabas gāzi un oglēm. Mēs ļoti zinām, ka pētniecība un jaunu uzņēmumu arī visi nāktu līdzi jaunajam vidē draudzīgākiem enerģijas sektoram. Paldies tālāk, Kariņa kungs. Uh, Lielas paldies priekšādātāji. Man ir šāds jautājums jums. Jūs minējāt, ka energoapgādes drošums un dekarbonizācija, boglaka samazināšana ir kārtīgi svarīga, bet, ja skatāmies uz situāciju Eiropā šodien, tad šķiet, ka šobrīd abi šie mērķi, jāsaka, ir tā kā vienam, viens otram pretstatā. Ir ļoti daudz valsts, piemēram, īpaši Polija, kur uh, nozīmētu, ka īstermiņā Dekarmonizācija nozīmē dabas gāzes plašāku izmantošanu, tas savukārt nozīmē lielākus imports no Krievijas, kas taču, jāsaka, ir ļoti svārstīgs partners šobrīd Eiro, Eiropai, tāpēc es citādi savukārt būtu alternatīva palielināt importu no Ziemeļāfrikas, kas arī nav no tām stabilākajām zemeslodes daļām. Tad kā rīkoties, kā salīd, saskaņot to visu? No vienas puses varbūt ir vajadzīgi um, netik spēcīgi mērķi dekarbonizēšanai, bet varbūt no otras puses tad atkal varbūt ir vajadzīgs lielāks grūdienis atbilstīgo infrastruktūru finansēšanai tā, lai tās valsts Eiropā, kurām nav nekāds īsts izvēles, rastu kaut kādu alternatīvu šiem svārstīgajiem energopartneriem. Es, protams, gribētu mudināt jūs eh, izdarīt spiedienu, virzīties uz finansējumu piešķiršanu, tā lai būtu atbilstīgā infrastruktūra, lai mēs varam samazināt Eiropas atkarību no tiem reģioniem, kas šobrīd eh, lielā mērā ir atkarīgi no tādiem nestabiliem energoavotiem kā mm, Krievija. Paldies tālāk, Bonīkungs. Paldies. Kotātie ministri, paldies par jūsu prezentāciju un, protams, arī šīs diskusijas, kā jūs redzat, ir ļoti interesantas. Pilnībā piekrītu jūsu centieniem pasteidzināt darbu pie vienotā digitālā tirgus. Šodien runājām arī par Enisa lomu un par to, kādu nākotni gaidām šai aģentūrai, un gribu tāpēc vaicāt Džakumelī kungam, par direktīvu attiecībā uz tīkla un informācijas drošību, kas palīdzēs uzlabot aizsardzības līvību valsts un privātajā sektorā. Esam izdzirdējuši arī tādas balsis, kas apgalvo, ka atsevišķas dalība valsts sadarbību uh, uztver, uztvers kā tādu mm, sarunu galdiņu un strateģiski izmanto saviem nolūkiem. Ir vajadzīgs, lai dalība valstis sadarbojas savā starpā, lai apmainās ar pra paraugu praksi un tā tālāk, bet tikpat svarīgi ir arī pārliecināties, ka norisinās sadarbība, sadarbība tehniskā, operatīvā līmenī. Gal galā kiberdrošība Galo, galā ir pārsvarā tieši tehnoloģiska rakstura jautājums, un tāpēc sadarbība ir vajadzīga tieši šādā līmenī. Galvenais, ko gribu šai kontekstā teikt, ir, ka šī direktīva ir jāīsteno un jā, jādiek, jānodrošina garantijas operatīvai sadarbībai, e, nu kā, un tam ir jābūt vienam no likumdošanas rādītājiem. Jūs gal galā vadāt, vadāt pre, prezidentūru, un diskusijas par to tieši šobrīd arī ir izcināsies. Tālāk tā Lečkas kungs. Paldies! Paldies, ministra kungi, paldies, Džeku Malikungs. Es redzu, ka ļoti plaša ir, nu, dinamika jūsu atbildē. Viena no piezīmēm no manas puses attiec uz viesabunēšanu un tīklu drošību. Lūk, vēsts, ko gribu nodot padomē. Es ceru, ka ne, nenotiks tiesību aktu tāda vājināšana. Mums ir jāatceras par mērķiem. Viens ir saistīts jautājums, ko grib uzdot ar administratīvo slogu. Šķiet nedaudz sarūktinoši, ka visas tās ambīcijas, ko jūs izrādāt, tomēr nenoved pie administratīvā sloga samazināšanas. Tam vajadzētu būt prioritāšu vidū. Ja mēs samazinātu administratīvo slogu par 10-15%, tas dotu pavisam reālu uh, tūlītēji grūdienu rūpniecībai. Un jāsaka, tieši padomi ir tā, kas administratīvo slogu vispār pat nemēģina samazināt, nav nekāda veida ietekmes novērtējuma, nekas, tas ir vājais punkts padomas darbā. Es saprotu, ka prezidentūra, protams, nu jau ir pavirzījusies uz priekšu, un tā vairs nevar būt jūsu prioritāte, bet varbūt jūs varētu vismaz aizsākt debats par šo jautājumu. Otrs jautājums - sankcijas pret Krieviju. Es zinu, ka tā, protams, ir jūsu valdības kolēģi atbildība, bet es tomēr gribētu cerēt, ka arī jūs dosiet mandātu saviem sarunvedējiem. Es gribētu no jums dzirdēt pāris komentārus, kā tad vajadzētu virzīties uz priekšējās diskusijās par sankcijām pret Krieviju. Paldies. Mēs paldies, saka priekšādātājs. Planko Lopes kungs. Paldies priekšādātājiem. Paldies ministru kungiem. Gribu atgādināt, ka reindustrializēšana ir ļoti būtiska nodarbinātības radīšanai un arī izaugsmas politikas īstenošana, tīpaši tad, ja cenšamies sasniegt 20% mērķi līdz 20, 2020. gadam. Mums ir jāveido atbilstīgi piemērota vide MVU darbībai, un vienīgais veids, kā to darīt, ir nodrošināt pietiekumu finansējumu. Mēs nevaram veidot nelabvēlīgu klimatu paturot pašreizējās enerģijas cenas. Tāpat ir vajadzīga arī nodokļu harmonizēšana. Tāpēc mums ir vajadzīgs ilgspējīga un ražošanas bāze, kas ļautu mums konkurēt pasaulē. Eiropas Savienībai vajadzētu gūt plašāku vīziju rūpniecības politikas kont kontekstā. De... Tas, ko mēs savukārt novērojam, ir visi šie samazinājumi, līdzekļu apgriešana dažādu veidu jomās, tostarp arī e, rūpniecībā, un tas nav labi. Es tāpēc arī grasos iesniegt grozījumus par šo jautājumu, un pilnīgi noteikti, tieši tā kā Junker kungs arī teica, ir nepieciešams par to domāt. Mums ir ārkārtīgi svarīgi nākt klajā ar spēcīgām ambīcijām un te runāju gan par struktūru, gan par stratēģiju. Esam, piemēram, jau domājuši par to attiecībā uz gāzi un tam līdzīgi. Mums ir jāsasniedz šis 20% mērķis līdz 2020. gadam. Paldies! Nākamais runātājs Barelīkungs. Grazie, prezidente. Esmu priekšsēdētāji, um, tie ministri. Runāsim par uh, elektroniku un telekomunikāciju. Vai šeit nav risks tiešām arī atbalstīt lielos uzņēmumus, kas varētu nodarīt kaitējumu uh, patērētājiem? Jautājums Gvidī kundzei. Bet vērā ekonomikas lomu un rūpniecības īpatsver tajā. Kā jūs esat iecerējuši konkrēti, konkrēti ministres kundze, jo, nu, uh, tāda vispārīga prezentācija ar iespējamām debatēm vēlāk. Kā jūs arī palīdzēsiet maziem viediem uzņēmumiem enerģetikas jomā, jo pietrūkst jau Itālijas industrijas, Itālijas rūpniecības stratēģija, uh, jo Eiropas stratēģija šajā jomā ir ļoti vājas. Nu, Itālijas prezidentūra jau tika gatavots sen, un nu, jūs runājat ļoti vispārīgi, un tas nu nedara godu mūsu valstī. Paldies! Jo. Lielas paldies tālāk Turiņo kungs! Paldies priekšādātāji! Ministru kungu! Gribu pateikties par to skaidrību, ko jūs izmantojāt, lai mm, runājot ar mums šodien. Domāju, ka jūs esat mm, uzrādījuši pareizo diagnozi pašreizējā situācijā. Bet ko jūs grasaties darīt pavisam praktiskā ziņā šajā, šajā Itālijas prezidentūras laikā? Un tas arī ir tas atslēga jautājums. Ministra kungs, jūs runājāt par šo ļoti svarīgo samitu, kur tiksies Eiropas un vidusjūras partnerības pārstāvi, bet vai tas nebūtu vēl daudz pārliecinošāk, ja patiešām tiktu spēcinātas saiknes arī starp Iberijas pusars valstīm un pārējo kontinentu? Savukārt, ja jūs vēlētos darīt to, tad es domāju, ka jūs varētu panākt ļoti daudz. Jūs tāpat arī runājāt par jauno stratēģiju, kur par šiem 20%, ko veido arī rūpniecības nozare šajos 2020. gada mērķus, bet, bet ir vajadzīga arī atbilstīgāka biznesa vide, konkurētspējīgāka biznesa vide. mēs vēlētos redzēt pavisam praktiskus soļus uz priekšu, jo idejas tas viss jau skan ļoti labi, bet no idejām vien pēdas netiksi. Paldies! Nākamais runātājs ir Mārtiņkungs. Paldies priekšādātāji. Klausījos eh, abu ministru teiktajā un jāsaka, ļoti augstu vērtēju jūsu gribu reindustrializēt Eiropu. Tas ir sektors, kas man atklāt sakot šeit ārkārtīgi svarīgs. Bet lai mums tas izdotos, te, protams, jādomā par konkurētspēju. Un te ir daudz un dažādi mm, pretinieki. Es domāju, ka mums ir vajadzīga zināma politiska vīzija Mums ir jāveido tādi kā triecienspēki šeit Eiropā, pat tajos gadījumos, kad varbūt šie spēki uzņem zināmu dominējošu lomu. Tas ir svarīgi tādos sektoros, kas Eiropā ir strateģiski svarīgi. Mums ir vajadzīga daudz asāka, spēcīgāka konkurence nekā šobrīd. Bet, nu, Airbus, piemēram, ir viens no šādiem spēkiem. Ļoti labi, ka tas pārstāv Eiropu. Uh, un parāda Eiropu pasaulē. Tas nekas, ka tas ir liels uzņēmums, arī lielie uzņēmumi ir jāatbalsta. Paldies Martāna kungam. Es atvainojos, ka izrunāju jūsu uzvārdu nepareizi un teicu Martins un nevis Martāns, bet nākamais runātājs tālāk. Uh, thank you very much. And... Kelly kungs. Um, Gribu izteikt komplimentus abiem runātājiem par viņu prezentācijām un arī par ļoti pragmatisko pieeju viņu um, prezidentūrai. Mēs, e, jāsaka, tiešām esam strauji sākuši darbu pāris jautājumu par vienoto tirgu digitalizācijas jomā platjosmas, platjosmas nodrošināšana. Tā ir šobrīd dažādi finansiāli ierobežojumi. Nedrīkstam to pārcelt e, uz šo nākamo sasaukumu ar tādu kavēšanos. Visbeidzot, gribu teikt jums paldies par eh, Milānas konferences organizēšanu, kur varbūt uzzināsim arī sīkākas detaļas par to, kas tad panākams un kas gaidām šīs prezidentūras ietvaros. Paldies, saka priekšādātājs. Un visbeidzot, Kailī kundze runās. Paldies, priekšādātāji. Paldies, liels paldies ministras kundzei tāpat. Paldies ministra kungam Es redzu, ka jūs tiešām jau rīkojaties ar panākumiem. Klausies uzmanīgi tajā, kas jums sakāms. Un īpaši pievērsīšos jautājumu par energoapgādes drošību. Ņemot vērā, ka mēs visi zinām tos riskus, ar ko sastopamies šobrīd, izskatās, ka pēdējā gada trimestrī eh, enerģijas resursu mums pietrūks. Pastāv risks, ka, nu, tiks īstenota sabotāži, ja varam lietot šādu terminu, attiecībā uz energoresursu importu. Un te, nu, jāsaka, jautājums ir ne tikai par kvantitāti. Te runājam tieši par sašķidrināto dabas gāzi Grieķijā un Itālijā. Šobrīd tiek aizsāktas investīcijas infra, infrastruktūrās, kas ļautu šo gāzu uzglabot. Uh, bet, nu, tas, protams, arī kaut ko maksā. Lai mēs varētu skatīties acīm izaicinājumiem, e, nu, līdzekļi ir vajadzīgi. Mēs jau šobrīd esam krīzes novārdzināti, līdzekļu nav. Vai pastāv kaut kāds plāns vai e, idejas, kā palīdzēt tautai šādos e, centienos? ņemot vairāk, ka krīze ir jau ļoti smaga. Attiecoties uz digitalizāciju, gribu uzdot šādu jautājumu. Viena no televīzijas ķēdēm eh, ļoti labi to atspoguļoja. Eh, dzirdējām par to, ka personas dati noplūda, tie tika publiskoti mm, tīklā, un tas radīja problēmas. Tas tad ir arī politisks jautājums. Kas notiks tālāk? Vai tiks īstenotas sankcijas? Bet vērsīsimies par šādu veidu potenciāliem pārkāpumiem. Gribu atgādināt, ka mm, Google savukārt ir izveidojis sistēmu, ka, nu, kas uzglabā datus un pēc tam tos vairs nekad nedzēš. Paldies. Nu tad lūdzu, ministrs kundze, jums iespēja atbildēt otrajā mm, raundā. Eh, Mēģināšu izteikties eh, ātrāk. Uh, manām nav. Un jautājums, nu varbūt uh, ko pārpretu, bet šķiet vairāk jūs uh, runājāt tieši par jautājumiem, kas ir aktuāli tikai vienīgi Itālijā, nu arī par situāciju Neapolē. Nu, es varbūt uh, nesniegšu savus komentārus, tas ir jūsu personīgais izvērtējums, es nezinu, kādu atbildi sniegt tālāk par sankcijām pret Krieviju. Domāju, ka šī noteikti ir tēma, kuru arī minēja citi kolēģi savos jautājumos. Nu, kā jūs zinat, šis jautājums nav gluži manā tiešā kompetencē. Uzskatu, ka šīs sankcijas, protams, nav uh, uh, pašmērķis. Mēs, protams, visi vēlamies, lai situācija mainītos un lai mēs tuvinātos risinājumam. Es domāju, ka uh, tas uh, tiešām darbs, kas mums būtu jādara visiem, ir uh, pēc iespējas efektīvāk tuvināties risinājumam, nu, pēc iespējas arī ātrāk. Eiropa, katra dalība valsts arī veiks uh, šis ir tāds izvērtējums, jo nu, tas ir absolūti centrāls jautājums pašlaik Eiropas Savienībā. Un, protams, arī Eiropā varēs izjust sekas, gan ekonomiskas, gan arī cita veida sekas. Uh, no šīm sankcijām, kā jau jūs to arī minējāt savos jautājumos un komentāros, ir e, potenciālās sekas, protams, vai visi ceram, ka tādas nebūs, tomēr tādas varētu būt tieši attiecībā uz energo apgādes drošību. Tādēļ arī nepārtraukti kontrolējam situāciju un atbalstām procesu, kas virzās uz risinājumu pusi, un, protams, ceram, ka tas viss pozitīvi atrisināsies. un šo, teiksim, pretpasākumu uh, sekas ietekme, pretpasākumu, ko pieņem Krievija, noteikti arī skars dalību valsts. Šī ir ārkārtas situācija un pie tā strādā dalību valsts, un tad arī visiem jāsadēlē, lai to atrisināt pēc iespējas ātrāk. Mēģināšu arī sniegt atbildi par citiem jautājumiem, jo redzu, ka gandrīz visi jautājumi, komentāri, kas izskanēja, uh, piemēram, Gībičs kungs, Kārls, Federlī. Ko darīt ar energoapgādes drošību, starpsavienojumiem, jautājumi, kas attiecas uz arī dekarbonizāciju atjauninājumiem, enerģijas avotiem. Kā jau teicu iepriekš, mēs kā Itālija, bet arī šeit, protams, pārstāv prezidentu, un mēs atbalstām un arī turpināsim darīt visu, lai veicinātu dekarbonizāciju. Uh, lai mēs sasniegtu ambiciozos mērķus, kurus arī minēju iepriekš. Mēs visi domājam, ka Eiropas stratēģija ceļā uz dekarbonizāciju nav pretrunā ar mērķiem, kas ir noteikti atjaunamiem enerģijas avotiem un enerģijas efektivitātes mērķiem. Šie ir divi ļoti svarīgi instrumenti, kas palīdz tieši virzīties dekarbonizācijas virzienā. Protams, ka ir nepieciešams laiks. Uh, Protams, ka arī jāsniedz iespēja dalību valstīm, rūpnīca, rūpniecības politikai, rūpniecības nozarei arī pielāgoties, lai varētu iet šajā virzienā. Un tad arī vēl viens jautājums, kam pieskārās šī Blanko Lopes par starpstāvienojumiem, par investīcijām un par uh, starp savienojumu potenciālu, esošo starp savienojumu potenciālu izmantošanu, protams, līdzfinansējums stratēģiski svarīgiem Eiropas projektiem. Dažos gadījumos šī ir tāda vidustermiņa stratēģija, arī tātad pēc iespējas maksimāli izmantosim tā saucamos alternatīvos avotus un pāpildus veiksim darbu, veicot efektīvo eh, enerģijas efektivitāti, izmantojot alternatīvos enerģijas avotus. Uh, Un tad daži starpsavienojumi vairāk tādā vidus ilgtermiņā, piemēram, dienvidu koridors, arī tap, kam ir arī tieša ietekme uz uh, Rietumbalkānu valstīm. Tātad šeit mēs runājam par vidus termiņu ilgtermiņu. Tā ir tāda mūsu uh, stratēģija, lai varētu maksimāli izmantot šo starpsavienojumus un efektīvāk varētu izmantot arī citus tātad avotus, piemēram, šķidrināto, sasažģināto dabas gāzi. Arī savienojums, piemēram, eh, kas trūkst ap Spāniju un pārējo Eiropu, un eh, tā ir ļoti sarežģīta Eiropas stratēģijas sastāvda, lai varētu nodrošināt šo energoapgādes pie uh, uh, drošību un lai veicinātu arī piegādes avotu diversifikāciju. Tālāk. Mazie vidējie uzņēmumi. Atgādīnu, kā jau to minēju sākumā, šeit nedaudz pieskaršos Industrial Compact un arī tikko Itālijas līmenī esam arī uzsākuši šo stratēģiju. Mēs tiešām ticam Eiropas rūpniecības stratēģijai, atbalstām to, lai galvenokārt šīs stratēģijas ietvaros mēs koncentrētos uz mazīvidējiem uzņēmumiem, bet ne tikai. Uh, Kā jau teicu sākumā, tad ko, rūpniecības konkurētspējas mainstreamings ir ļoti svarīgs, lai izveidotu spēcīgu konkurētspēju Eiro, konkurētspējīgu Eiropas industriālo bāzi. Itālijas prezidentūrai Ne, protams, arī ļoti svarīgi ne, nepieciešams būs ievērot Mārta padomas secinājumus, kur tika aicināta Eiropas komisija eh, nāk lajā ar ceļa kārti, kur galvenais arī akcents tiktu likts uz uh, rūpniecības konkurētspējas iekļaušanu dažādās Eiropas Savienības politikās. Uh, un uz kuriem atslēg punktiem tad arī mums būs jākoncentrējas. Kā jau teicu iesākumā, lai um, stimulētu Eiropas rūpniecības konkurētspēju pasaules līmenī, uh, investīciju palielināšanu, kā arī pilnībā izmantot uh, Eiropas industrijas specifiku. Tas arī ļoti svarīgs aspekts, kas jāņem vērā konkurētspējas uh, kontekstā. Tad, tad uh, mēs nevaram arī, jo, protams, ignorēt tos uzņēmumus, kas ir lieli un kas pārstāv Eiropu visaugstākajā konkurētspējas līmenī pasaulē. To arī teicu šorīt, tiekoties ar Itālijas uzņēmējiem, ka dažs no šiem industrializācijas mūdinājumiem katrā no mūsu dalību valstīm, ka šie mūdinājumi daļai arī tiek. Uh, nu, noteikti un nosacīti, ņemot vērā situāciju, konkrēta situācija, kas ir ārpus Eiropas, jo īpaši arī gāzes nozarē un varbūt arī, kur nevienmēr noteikumi ir ļoti um, godīgi. Bet nu, dzīvojam globalizētā pasaulē un dažās, dažās strateģiskās nozarēs. Vai katram, katrai dalību valstī. Jo ir ļoti tātad atsevišķi svarīgas, piemēram, kā tika minēta arī šī metāla apstrāde. Mums nākas saskarties ar negodīgu konkurenci, jo īpaši, ja runājām par uzņēmumiem, kas ir ārpus uh, Eiropas Savienības, un par šo jautājumu ir daudz jārunā, pie tā ir daudz jāstrādā. Par finanšu avotiem, protams, mēs atbalstām inovācijas, un es domāju, ka uh, Šie faktori absolūti jāstimulē un arī cerams, ka komisijas ceļa kārtē arī tiks iekļautas vadlīnijas, kā attīstīt mūsu rūpniecības nozares. Šķiet, esmu sniegusi atbildes uz visiem man uzdotiem jautājumiem. Paldies. Thank you very much, madam. Liels paldies, ministrs Kunze. Nu, tad pēdējā iespēja vēl arī jums, ministra kungs, atbildēt uz jautājumiem. Paldies, priekšsēdi. Bonikungs, piekrītu jūsu sacītiem par NIS direktīvas vērtību, direktīvu par tīklu drošību. Tā ir prezidentūras prioritāte. sadarbība, kurai nav jābūt tikai strateģiskā līmenī, bet kas ir jānodrošina arī e operatīvā, tehniskā līmenī. Nu par šo es varu tikai piekrist. Šeit es neesmu, lai paustu savu personīgo viedokli. Mūsu kopīgais darbs, ja organizācijai nonākt pie kopīgi noteiktā mērķa. Šīsdienas nu, tīkla uzraudzības sistēmas tiešām ir ļoti dažādas dalību valstīs. Ir arī jauns likumdošanas teksts, ko piedāvā Itālijas prezidentūra, ko pašlaik apspriež padoms darba grupa, lai izveidot kopīgu mehānismu cīņā pret kiberdraudiem. Lai varētu īstenot šo strateģisko sadarbību. Lai to sasniegtu, ir būtiski arī nodrošināt uzticības attiecības. Dati, kas tiek apmainīti tādā sadarbības kontekstā, tādēļ ir ļoti būtiski nu, tādu veicināt tādu progresīvu uzticības attīstību. Lai. Un es ceru, ka tātad šī direktīva arī tas sāksies uh, spēkā mūsu prezentūras uh, beigās par viesabonēšanu. Mums nav ieče, ieceru neņemt vērā arī svarīgās eh, komisāra eh, Krūzes veikto darbu, bet ņemam vērā arī parlamentu sacīto. Mēs uzskatām, ka ir ļoti svarīgs prezidentūras darbs. Tas ir tāds darbs, kura mērķis ir pēc iespējas tuvināt dažādos dalību valstu viedokļus, lai sasniegtu mērķi, jo uh, šis vēstījums arī tiek nosūtīts ārpus Eiropas Savienības. Šiem vēstījumiem jābūt ļoti skaidrām par to, ka visi esam vienis prātis pār mūsu uh, politiku, par spēcīgu digitālo politiku. Dažām valstīm ir dažādas vajadzības, un ir valsts, kas nākuši klajā ar savām konkrētām prasībām par šo uzraudzības mehānismu, piemēram, un uh, cīņu pret kibertraudiem tā tālāk vai arī par eh, viesabonēšanas infrastruktūru attīstību, ja pārāk ar samazinājumu izmaksas, no kurienes nāk šīs investīcijas. Tas viss ir cieši saistīts. Es domāju, ka mums nevajadzētu nedz to ignorēt, nedz arī, um, teikt, mēs vairs nevēlamies risināt šo problēmu. Mums ir jāmeklē šis zelta vidusceļš. Nu, šāda veida problēmas ir ļoti sarežģītas. Borelikungs. Mēs tiešām vēlamies izvairīties no tā, ka internets kļūtu par tādu lielo grupu vienošanos telpu. Kā tad ir tā platforma, kurā viņi darbojas? Kad mēs runājam par iespējām, par uh, ekonomisko izaugsmu un arī par darba vietām, ko sniedz internets. Uh, Mēs arī tieši tad domājam par tādu tīklu, kuram ir šī. Um, Šīs e, aspekts, ka internets ir iespēja vieta, un mēs negribam to uh, tikai un vienīgi atstāt lielo grupu ziņām. Pēc tam, kad arī Amerikāņu Federal Communication Commission nāca klajā ar savu paziņojumu, mēs mēģinam rast uh, šo sintēzes, šos kopsaucējus, jo ir svarīgi noteikti tieši šeit tīklu kvalitāti, un te jāspēlē liela loma institūcijām. Gribu atbildēt arī uz kolēģi jautājumu. Pareizi sapratu, tad kādā. Man, man patīk, ja mēs varētu runāt par vienoto digitālo tirgu, par interneta pārvaldību un drošību, par tīkla neutralitāti, ka mēs varētu atrisināt dažas lietas un tad pārējo risina kāda cita, bet, nu, diemžēl tā nav tā situācija, jo mēs dzīvojam uh, Šajā Eiropas dimensijā un Eiropai noteikti ir spēlēm liela loma, jo te ir šis kultūras uh, sajaukums, tās vēsture un tās kapacitāte veikt liels investīcijas arī jaunām zināšanām un tehnoloģijām, un te mēs varam spēlēt ar kārtīgi svarīgu lomu starptautiskas ļoti daudz palīdz uh, Eh, revol, eh, digitālās revolūcijas kontekstā. Tad jautājums par to, cik tas ir ļoti sarežģīti un ambiciozi, varbūt tāds bija jautājums. Bet ja dalība valstīs, valdības, Eiropas parlaments kopā mēs arī atbildam uz šo izaicinājumu, tad es domāju, kā mēs varam konkretizēt šo ambīciju. Kelikungs Tiesniecība tieši saistē, jā, man arī ļoti dārgs jautājums pat, nu, varbūt, ja tas nav tieši mūsu kompetencē, varbūt arī te varam arī uzaicināt kādu, kurš ir tieši par, tieši par šo atbildīgs, jo tiešām ir ļoti jo, interesants jautājums par internetu pārvaldību, internetu governance. Neformālajā padomu dalību valstis arī piekrīta pieejai attiecībā uz internetu pārvaldību balstoties uz aikanu principiem un jāievēro konkrētas vērtības, izteiksmes brīvība, radīšanas brīvība, personas pamata tiesība ievērošana, privātuma ievērošana. Uh, konkurences ehm, taisnīgi noteikumu ievērošana. Šīm ir jābūt tiem punktiem, uz kā pamatā mēs tad arī īstenosim jauno internetu pārvaldību un arī ar ASV atvērtību. Un eh, uzsākt jaunas attiecības tieši šajā digitālajā sfērā. Tālāk Kailī kundze atbildot. Protams, dātu kontrola ļoti būtiska, lai izvairītos no to noplūdes. Tas arī paredz iespēju. Šodien var ļoti vienkārši pārkāpt privātumu un drošību. Internets nevar pilnībā kontrolēt vēl uh, to, kas uh, ir katra cilvēka privātums sfērā. Mēs tev gan neiedomājamies šeit uh, kādas sankcijas, ne mūsu uzdevums ir uzraudzīt privātumu. Un tas ir punkts un princips, no kur mēs nevaram atkāpties. Un uh, tas ir jāatgādina, ka Eiropai tas nav pieejami, ka privātuma zaudējums būtu tad mūsu uh, nauda, pret ko mēs uh, iemainām. Uh, to pret interneta efektivitāti. Paldies! Kuč, feel, Paldies abiem mūsu viesiem. Es domāju, jūs sajūtāt lielākajā daļā komentāru pausto atbalstu jūsu prioritātēm, visam tam, ko jūs plānojat darīt nākamajos četrus mēnešos. Mīnus Ziemassvētku periods, protams, trīs ar pus mēneši. Nav pārāk daudz laika. Bet, protams, ka novēlam jums visu to labāko, jo šīs prioritātes ir ļoti svarīgas visai Eiropas Savienībai, kā mēs to dzirdējām. ITRA komiteja ar nepacietību gaida iespēju cieši sadarboties ar Itālijas prezidentūru. Tā kā esam atvērti arī turpmākām diskusijām. Paldies par atvēlēto laiku. Pavadījāt pusotru stundu kopā ar mums. Padzinātās diskusijās paldies ministras kundzei, valsts sekretāra kungam. Paldies! Ladies and gentlemen, dāmas un kungi, dārgie kolēģi, lūdzu ņemiet vietas. Un katrā ziņā vispirms pārtrauciet sarunas. Okay. Well, this um, next point Darbkārtībā nākamais punkts. Diskusija ar Stefani Džanīnī kundzi, Itālijas izglītības, universitāšu un pētniecības ministri, kura pārstāv Eiropas Savienības padomus prezidentūru. Ļaujiet man pateikt pāris vārdus par viņu. Stefanija Džanīnī kundze ir pabeigusi Pīzes un Pavijas universitātes, arī profesore šajās universitātēs. Tātad liela akadēmiskā pieredze. Viņa bijusi arī Perudžas universitātes direktore un strādājusi izglītības un kultūras jomā arī pētniecības komitejas bioētikas komitejā pētniecības padomē, rektoru konferencē Itālijas universitātēm startautiskajām attiecībām atbildējusi, saņēmusi daudz apbalvojumus, te ir vesels saraksts ar visiem apbalvojumiem, tāpat arī ievēlēt senātā 2013. gadā senātā komisija, kas atbildīga par kultūras mantojumu. Tātad viņu šeit kā Itālijas prezidentūras pārstāv ļoti svarīgā jomā - pētniecība, inovācijas, jaunās tehnoloģijas. Un mūsu rūpnieciskos un akadēmiskos kopienu kontaktu veidošanu. Lūdzu, došu vārdu jums, ministrs kundze. Paldies, priekšsarētāji kungs. Paldies par jūsu vārdiem. Stādot man priekšā, es e, izlēmu te izteikt sarunu itāļu valodā. Priekšsarētāji kungs, dāmas un kungi, man tiešām ir liels prieks un gods būt šeit šajā komitejā. Vēlos pateikt paldies par man atvēlēto laiku, ļaujot iepazīstināt jūs ar prioritātēm, kādas Itālijas prezidentūrai ir inovācija jomā. Mēs apzināmies, kāds atbildības sloks gūstās uz Itāliju pildot prezidentūras pienākumu šajā laikā. Un ir vairākas lietas, kas ir īpaši svarīgas. Pirmkārt, jau prezidentūra sakrīt ar jaunā plānošanas perioda sākuma struktūra fondiem un apvāršana 2020 programmu. Valstī ir dot šie pienākumi, bet arī iespēja izveidot strateģisko ietvaru pētniecībā, inovācijās. Runājot ar parlamentu komisiju tik svarīgā brīdī, iepazīstoties ar prioritātēm un galvenajiem programmas punktiem. Otrie apstākļi saistīti ar pāreju, aizejot iepriekšējiem komisijas sastāvam un gaidot nākamo. Uh, tāpat arī parlamenta sasaukumai. Mūsu darbs un atbildība ir saistīta ar saistībām, kas mums ir uzņēmtas, strādājot cieši kopā ar Eiropas parlamentu un šo konkrēto komiteju, ne tikai šobrīd, bet sākot ar šo brīdi. Ne tikai es, bet visa Itālijas prezidentūra uzskata, ka pašreizējā krīzes situācija ir pārējuši fenomens. Bet tas ir daudz vairāk kā tas. Šis ir arī domāšanas mājas periods, ekonomiski, sociāli, kultūras jomā. Tas skar ne tikai Eiropu. Esam arī pārliecināti, ka ievērojami ieguldījumi pētniecībā un apmācībā var būt svarīgs veids, kā pārvarēt šī pārejas perioda grūtības, rēģējot atbilstoši uz jaunajām problēmām. Un līdz ar to mēs ļoti interesēti gaidījām ieguldījumu plānu programmu, kur Junker kungs eh, stādīja mums priekšā. Īpaši uzsverliekot uz pētniecību, uz ieguldījumiem, skaidrām vadlīnijām, padarot Eiropu daudz konkurētspējīgāku nodrošinot nepieciešamo infrastruktūru, kas veicinās inovācijas un tehnoloģiju pārnesi. Attiecībā uz apmācībām pāriet no vārdiem uz darbiem nav tik vienkārši. Mums ir jāpadara Eiropas sabiedrība izglītotāka, labāk kvalificēta, tāda, lai jauniešiem būtu nepieciešamās prasmes saskaroties ar grūtībām. Tātad stūrakmeņi mūsu prezidentūras programmai ir saistīti ar šo manas minēto pārskatu. Varu arī atkārtot, jūs jau noteikti esat to dzirdējuši. Izaugsma un nodarbinātība pirmā lieta, otrā lieta - brīvības, drošības telpa, tā lai pilsoņu tiesības varētu pilnībā tikt izmantots, un treškārt - spēcīgāka loma Eiropai pasaulē izstrādājot prioritātes pētniecībā un inovācijās, varu sacīt, ka mūsu programma dabīgi izriet no šiem minētajiem sturakmeņiem, šīm galvenajām prioritātēm. Pētniecības infrastruktūra ir ļoti svarīgs temats. Mums bija arī uh, neformāla sanāksme jūlijā ar pētniecību atbildīgajiem ministriem. Šajā sanāksmē mēs koncentrējāmies uz politisko un kultūras konverģenci galvenajiem trim infrastruktūras jautājumiem, respektīvi strateģiskai plānošanai, Eiropas strateģiskā fóruma lomu, kas ir galvenais plānošanas kruspunkts, varētu teikt, vai mezgls šajā jomā. Optimālā nacionāla un Eiropas resursu izmantošana, tas nozīmē identificēt tos mehānismus, kas var palīdzēt un e, arī atbalstīt, finansēt nepieciešamos pasākums. Un, visbeidzot, ilgspējības jautājums ilgtermiņā, kas ir nepieciešams infrastruktūrai sabiedrībai. Tā, lai sabiedrības produktīvākā daļa var līdzdarboties. Un nākamajos četros mēnešos divās ministru padomēs pētniecības jomā, kas notiks 26. septembrī un 5. decembrī, koncentrēšanās būs galvenokārt tieši uz šiem jautājumiem. Septembra politiskajām debatēm ir jākalpo kā ievadam, uh, Un noslēgumā tad secinājumi varētu tikt pieņemt decembra padomē, koncentrēties uz pētniecību un inovācijām, kā izaugsmes un nodarbinātības avotu, kas tad tiešām arī ir nepieciešams Eiropai. Un tas viss balstās uz komisijas paziņojumu tieši par šo tematu. Tas viss, dāmas un kungi, balstās uz pētniecības un inovācijas kā pamata instrumenta izmantošanu. Būs iespējams pāriet uz viedu specializēšanos, darīt to ilgspējīgi, iekļaujoši, balstoties uz pētniecību un inovāciju. Tie ir tie galvenie termini, kas mums ir jāuzsver. Viedi, ilgspējīgi, iekļaujoši. Tieši šādā kontekstā mums arī ir jāpārskata Eiropas 2020 stratēģija. Prezidentūra, protams, tam pievērsīs īpašu uzmanību. Īpašie aspekti ir vairāk faktoru kopums saistībā ar pētniecību un inovācijām. Mums ir nepieciešams to uzlabot, lai nodrošinātu, ka inovācija ekosistēma darbojas efektīvāk. Mums jāpapēta nacionālās pētniecības sistēmas un Eiropas pētniecības sistēmas, kā tās savstarpēji miedarbojās. Tas nozīmē paska, paskatīties nacionālos pētniecības eh, rīcības plāns un arī 2020 programmu mērķis ir panākt eh, pētnieku mobilitāte Eiropā. Tāpat arī jāskatās, kā varam stimulēt pētniecību Eiropā, savedot kopā publisko un privāto pētniecības sektoru. Tur nepieciešams ir sveiks skatījums, es domāju par labāko praksi kopējās tehnoloģiskajās iniciatīvās, uh, kas tika uzsākts 9. jūlijā. Man bija tas gods eh, būt kopā ar komisāru Gēgenu Kvinu. Mums tāpat ir nepieciešams arī konsolidēt politisko vienprātību, lai panāktu to, ka šīs idejas tiešām tuvāko gadu laikā arī tiek realizētas. Mums jāskatās arī ģeopolitiskā situācija. Tā ir vēl viena prioritāte Itālijas prezidentūrai kas nozīmētu būtiskāko strateģisko partnerību atjaunošanu ar vidusjūras valstīm. Saistībā ar to mēs arī tad balstamies uz lieliskiem rezultātiem, ko sasniedz Grieķijas prezidentūra. Plānojam uzsākt programmu partnerība pētniecībā un inovācijās vidusjūras reģionā Prima īsumā. Tas saīsinājums programmai kas um, strādātu divās pamat jomās attiecībā uz ūdeni un pārtiku. Tas būtu modelis, kas būtu pārtiks apgādes drošībai, ļaut strādāt pētnieciskiem institūtiem abās vidusjūras pusēs. Un 28. septembra padomē mēs plānojam turpināt šīs debates ar mērķi nonākt pie secinājumiem decembra padomē ir nepieciešama arī jauna e, programma, balsoties uz 185. pāntu, un kolēģis aicinātu atbalstīt šo ideju, jo parlamentam būs ļoti svarīga loma, strateģiski ietekme uz potenciālo šīs programmas iznākumu, ņemot vērā tās ģeopolitisko dimensiju, veidojot infrastruktūru pētniecībai. Uh, Parlaments ir viens no likumdevējiem, un tam ir īpaši svarīga loma šīs iniciatīvas apstiprināšanā. Zinātniskās diplomātijas jomā, kā mēs to savā žargonā saucam, vidusjūras reģionā. Liels uzsvars uz ar jūru saistītām aktivitātēm, tā sauktā zilā izaugsme prezidentūra pie tā aktīvi strādā, tur iesaistīts arī daudzas citas valstis, tās, kurām ir jūras robeža vidus jūrā, bet ne tikai. Tas saistīts ir arī ar daudz stabilāku, plaukstošāku situācijas izveidi vidusjūras reģionā. Tam tur būs īpaši pasākumi, konference Romā. 7. līdz 9. oktobrī Eurošana Turīnā. 8.9. oktobra bioekonomika un 3. novembrī Neapolē izaicinājumi vidusjūrai saistībā ar iekšējiem un vidusjūras ūdens ceļiem. Nākamā prioritāte prezidentūrai ir uzlabot šo dabīgo saikni starp zinātnisko vidi un sabiedrību. Sabiedrībai nepieciešama zinātne, ir gatava to pieņemt. Zinātniskajai pasaulē ir jābūt atvērtākai, jānojauc daži no šķēršļiem, kas līdz šim ir kavējuši. Līdz ar to esam plānojuši diskusijas padomē 5. decembrī paskatīties diskusijās uz to, kā veido šo saiknes starp zinātnisko vidi un sabiedrību. Un ceram, tā rezultātā iegūt vērtīgas atziņas komisijas tālākai politikai. Sestībā ar to vēlos pieminēt vēl dažas lietas, saistībā ar viedējām sabiedrībām, kultūras mantojumu, sociāla inovācija jautājumu, visbeidzot arī, kā finansēt šo inovāciju, kas ir ļoti svarīgs jautājums, runājot par inovatīvu finansējumu. Un Romā mums būs konference, kurā skatīsimies, kā zināts, ka vide var sadarboties sab eh, ar sabiedrību, darboties tās labā. 19. līdz 21. novembrī Romā tātad. Visus eh, priecāšos tur redzēt. ne tikai šajā, bet arī iepriekšējos minētajos pasākumos. Es domāju, tas visiem būs ļoti interesanti un noderīgi. Kolēģi, manuprāt, mēs varam panākt daudz ko, bet tikai tad, ja varam izveidot Eiropas pētniecības telpu. Tā es, tas ir nepieciešams, pie tā ir jāstrādā. Tas ir Tā ir būtiska daļa no Eiropas 2020 stratēģijas. Šī telpa būs īpaši svarīga attiecībā uz cilvēku resursiem, lai balstītos uz pētniecību Eiropā, uz Eiropā izstrādātajām idejām, ar kurām tad var dalīties kā ar kopīgu mantojumu. Tāpat laikā es vēlos arī pavisam īsi pieminēt dažus galvenos jēdzienus par kuriem esmu pārliecināti, ka tie jau ir jums labi zinām un tuvi. Piemēram, mobilitāte, pētnieku mobilitāte, pētnieku rekrutēšana, nosakot caurskatāmus noteikums, sadarbību pārobežu jomā, nonākot tādā situācijā, kurā dalību valstu politikas un e, Eiropas politika var veiksmīgi miedarboties. Tāpēc mums ir e, cītīgi jāstrādā pie nacionālajiem plāniem pētniecības jomā katram savā valstī. 2013. gadā parlamentā tika iesniegt dokuments, Tajānī kungs, Malingue un Satorī kundze strādāja pie pētniecības maģistra programmas. Tur arī tika panākts progress. 18. un 19. novembrī mēs organizēsim konferenci veicinot zinātnisko izcilību. Ideja ir tāda, ka ieinteresētās puses, kas ir visvairāk interesēti šajā darbā, var sadarboties ar uzņēmējiem, nu, tad zinātnieku uzņēmēju sadarbību, izveidojot šajā jomā brīvu darba tirgu. Tā ir viena no lietām, ko cenšamies sasniegt. Bet mēs nevēlamies tikai, lai lietas izskatītos labi. Nu, tā akadēmiski vai kaut kā abstrakti. Tā vietā mēs vēlamies konkrēts sasniegums. Uh, Mums ir jāstrādā pie konkrētu pasākumu izstrādāšanas, kas atbalstītu izstrādātās prioritātes, pirmkārt, nacionālo programmu saskaņošana ar Eiropas Savienības līmenī izstrādātajām programmām. Tas ir viens no veidiem, kā risināt eh, lielākos izaicinājumus - klimata pārmaiņas, sabiedrības novecošanu, eh, migrācijas plūsmas, mobilitātes problēmas. Mums ir jāredz šīs saiknes ar nacionālajiem uh, līmenī paveikto un savienības līmenī paveikto. Protams, ka šie izaicinājumi eh, nav atrisināmi dalību valsts līmenī, tikai dažkārt ir traģiski piemēri arī tam, kāda ir eh, situācija nacionālā līmenī. Manuprāt, prezidentūra būs spējīga uh, veicināt un rosināt viedokļu apmaiņu balstoties uz tiem jautājumiem, ko es pieminēju. Tātad tas būs septembrī ar mērķi nonākt pie padomas secinājumiem decembrī. Tātad pavisam īsi, kas man no pāris minūtes ir atvēlēts, vēlētos pievērsties dažiem jautājumiem, eh, kas saistīti ar nākamo jomu, kosmosa pētniecību. Tā ir viena no jomām, kur Eiropā progress ir, ir eh, tādā līdzsvarā nonākot pie kopējas stratēģijas, sadarbojoties starp vairākām dalību valstīm gan politikas jomā, gan pētniecības jomā, varam paši sev palīdzēt sasniegt tos mērķus, kas nospraustīja stratēģija Eiropa 2020. Mums ir jāatzīst, ka neesam šai stratēģijā sasnieguši tādu progresu, kādu būtu vēlējušies. Kosmos pētniecība ir lielā mērā saistīti ar apvārsni 2020. Tur ir paredzēts finansējums šai nozarei. Itālijas prezidentūra liks uzsvaru uz vairākiem specifiskiem aspektiem. Pirmkārt, mēs vēlamies stiprināt šo stratēģiju Eiros kosmosa jomā. Mēs vēlamies eh, īpaši pētīt, kā finansēt šos ieguldījumus, bet ir arī vairāk konkrēti jautājumi. Piemēram, 12 miljārdu eiro Galileo un Ignas un Kopernikus programmu finansējums tur ir ietverts. Nepieredzēts pieaugums finansējumā, bet tāpat laikā tas nozīmē ka mums ir arī atbildība ekonomiska pētniecības jomā parlamenta komisijas priekšā. Mūs, kā itālijas prezidentūras mērķis, ir virzīt uz priekšu sarunas attiecībā uz geodatu identifikāciju un īstenošanu, kas tiek iegūta ar satelītu palīdzību ir strateģiski svarīgi, lai mēs būtu neatkarīgi attiecībā uz tiem datiem, kurus izmantojam. Un datu izmantošana ne tikai militāriem mērķiem, bet skatīties arī civilos pielietojums, šī duālā modeļa izmantošana. Kosmosa skaimeni, eh, tad viss ir ļoti svarīgi, piemēram tā kā uh, nepacietību gaidīsim decembra padomus secinājumus attiecībā uz Eiropas kosmosa aģentūru, kas ir atbildīgā iestāde par manas minēto politiku īstenošanu. Uh, mēs vēlamies turpināt šīs debats ar ESA aģentūru, lai definētu tos veidus, kā mūsu politika ar ESA līdzdalību var veiksmīgi tikt īstenot. Kā prezidentūrai mums būs šobrīd lieliski iespēja noteikt to, kā nākotnē veidosies mūsu tālākā darbība. Un vēl vēl lieta, ko vēlos pieminēt, 18. septembrī Romā Itālijas kosmosa aģentūra uz, rīkos Kopernikus programmas pasākumu, kas būs ļoti svarīgs pētniecības jomā tieši kosmosa izpētes jautājumā. Un pēdējais punkts. Transporta ministra kompetencija vairāk gan tas ir, bet skar arī enerģētika un telekomunikāciju joms. Itālijas prezidentūra vēlas Galileo satelīta navigācijas eh, programmas sekmīgu turpinājumu. Kā jūs dzirdējāt, bija neveiksmīgs eh, notikums eh, pavisam nesen saistībā ar šo programmu, bet viss turpināsies saskaņā ar plānu, un mēs rūpīgi skaidrosim iemeslus šim neveiksmīgajiem notikumu pavērsienam. Tas arī viss, noslēdzot savu uzrunu, un es ceru, ka šie jautājumi būs aizvien aktuālāk Eiropā. Liels paldies! Liels paldies par šo prezentāciju, kundze! Lieliski! Redzam, ka prezidentūra darbojas pētniecību kosmosā. Nu pat nobalsojām par ikgadējo budžetu, budžetu grozījumiem. vēlamies piešķirt vairāk finansējumu tieši pētniecībā un izstrādē, tieši tā, kā jūs gribat. Tā kā mums tiešām rūp šie jautājumi. Nu, un tad tagad izteiksies mūsu komitejas koordinātori. Vispirms Kariņa kungs, tautas partijas vārdā. Paldies, priekšādātāji! Liels paldies Džanīnī kundzei par ārkārtīgi interesantu un detalizēto skaidrojumu attiecībā uz prezidentūras mērķiem. Pēdējo pāris dienu laikā mēs šai komitejā, jāsaka, nu, esam plaši, tā plašā mērogā pievērsušies jautājumu par konkurētspēju, Eiropas konkurētspēju. Mēs runājam par telekomiem, par digitālo uh, darba kārtību, par enerģiju, runājam arī par nu, rūpniecības nozaru un to, cik svarīgi ir reindustrializēt Eiropu un atgūt mūsu konkurētspēju šai ziņā. Mēs runājam arī par satelīta datu novērošanas sistēmām un datiem, ko varam izmantot un tā tālāk. Buzekungs, jūs jau redzējāt, jūs jau teicāt, mēs balsojam šorīt arī par budžeta grozījumiem. Un mēs saprotam, protams, ka dalībvalstīs ar vien lielāks spiediens sajūtams tāpēc, ka jāsamazina līdzekļi, un ir tīpaši līdzekļi parasti tiek samazināti, nogriezti pētniecībai, izstrādē, bet, nu, var teikt, ka šīs jomas tomēr ir tie atspērienu punkti izšķirīgākais konkurētspējas un izaugsmas atjaunošanā. Un tāpēc mans jautājums ir vienkārši, lai gan atbild varbūt tāda nebūtu nav. Jūs minējāt apvārsni 2020, jūs teicāt, ka lūk ir tāda kā paradigmu maiņa, pilnīgi jauns domāšanas veids. Parlaments un šī komiteja, jāsaka, visi esam ļoti apņēmušies strādāt arī pie tiesību akta pamatojuma, nu jau divus, trīs gadus, ir kāds brīdis jau pie tā pavadīts. Un mans jautājums jums ir šāds Kāds, jūsuprāt, ir lieliska, lielākais izaicinājums, lai mēs varētu pāriet uz jauno apvārsni 2020? Bet tā ir tikai domāšanas maiņa, vai te ir pragmatisms kaut kāds, vai pastāv pretestība? Kādus soļus varam spērt, kādus spoļus persiet jūs kā prezidentūra, lai tiktu pāri šiem šķēršļiem un lai šī pārie būtu pēc iespējas līdzenāka un ļautu Eiropas konkurencei plaukt un zelt? Paldies! Tālāk došu vārdu EKR eh, e grupas pārstāvim Grobarčika kungam. Paldies, ministrs kundze! Ļoti interesanta prezentācija par visam šīm tehnoloģiju pētniecības sistēmām sada, sadarbības starp dalību valstīm, bet jūs nerunājāt par jauniešu izglītošanu. Kas tad ir risinājums jauniešiem? Ir tik ļoti liels bezdarba līmenis tieši jauniešu vidē, tā ir lielākā Eiropas problēma šobrīd. Ko darīt? Kā integrēt šos cilvēkus, lai viņi paši maina pašreizējo situāciju? Šiem jauniešiem šobrīd nav nākotnes. nākotnes. Es domāju, ka izglītība, izglītība ir tas atslēgvārds. Ko jūs domājat par to visu? Thank you very much. Um, uh, Mr. Debak. Paldies, tālāk Debaker kungs Alda grupas vārdā. Paldies priekšādātāji, paldies ministras kundze. Ļoti entuziastisks pārskats par visām šīm daudzajām prioritātēm, kas ir jūs priekšā turpmākos pāris mēnešus. Nu, varbūt sākšu tur, kur iepriekšēji runātāji pabeidz. Šobrīd tiešām ir ļoti ierobežota finansiālā situācija daudzās dalību valstīs. Redzam, ka investīcijas pētniecībā aizstrādā ir samazināšās daudzās dalību valstīs un arvien vairāk attālināmies no šī 3% noteiktā mērķa. To noteicām pirms pāris gadiem. Vai jūs redzat kādus soļus vai varbūt motivāciju, ko varam nodrošināt, lai šis šīs tendences vērstos uz otru pusi un būtu vairāk par 3% investīcijas. Tālāk, protams, apārsnes 2020. No iepriekšējiem debatēm šeit parlamentē mēs zinām, cik daudz līdzekļu šiem projektiem piešķirta. Viena no galvenajām prioritātēm šeit bija nevien tikai pievērsties e, specializēšanai uz tādiem viediem e, viedām tehnoloģijām, bet nodrošināt MBU pied, pie, līdzekļus un piekļuvi šāda veida tehnoloģijām pasākumiem. Kā jūs sekosiet līdz šai situācijai, kā pārliecināsieties, ka arī īstenošanas process ir atbilstīgs, tiek nodrošināts atbilstīgais līdzfinansējums dalību valstīs, un tas, protams, īpaši svarīgi, tīpaši mazākiem uzņēmumiem pētniecības institūtiem, kam varbūt ir ārkārtīgi plaša ekspertība viņu rīcībā, bet viņiem ir jālīdzdarbojas programmās, un visbeidzot jautājums ministrs Krūns par to, ko jūs runājāt, eh, ka pētniecība, pētniecības pēc jau nu vien eh, nekam nedara. Nē, tālāk šie pētījumi jānodod tirgum, tie jākom, jākomercializē. Un te nu mēs redzam milzīgu iztrūkumu. Ārpus Eiropas Savienības notiek eh, viskaut kāds diskusijas un tā tālāk. Un es domāju, ka mums vajadzētu pārliecināties, ka šie jaunā pētniecība un izstrāde, ko mēs īstenojam, pārietu arī uz tirgu. Ir jāizmanto visi tie prāti, kas pār, um, pastāv visur patentu sistēmu, protams, tas varbūt varētu palīdzēt šo jauno instrumentu tālākā uh, palaišanā tirgu. Paldies par šo uzstāšanos. Tālāk Ešenika kungs go grupas vārdā. Paldies. Paldies priekšādātāji. Ministra kundze. Jūs jau zināt, ka 24. jūlijā padome nāca klajā ar būtiskiem apgriezumiem budžetā tieši apvārsnim 2020. Tur tika lietot tādi vārdi kā lūk, inteliģence, ilgtspējība un tā tālāk, lai lūk, it kā attaisnotu šos te līdzekļu samazinājumus, bet tiek lēsts, ka septītā pētniecības ietver programma nu, lūk, katru investēto eiro ar katru investēto eiro nes apmēram 14 eiro vērtību vēlāk. Nu, tad jau mēs nonākam pie jā, vienām miljonu jaunām darba vietām, 1,1% pieaugums eksportā. Bet izdevumi ir salīdzinoši ļoti mazi, investīcijas ir mazas. Un tāpēc šī iemesla dēļ man jāsaka, es vienkārši nesaprotu. Un domāju, ka būt, ir pat diezgan bīstami šie padomas priekšlikumi. Un tāpēc vajadzēja jums Vai jūs, ministrs kundze, piekrītat, ka šādā veidā atsakāmies no mūsu eh, kā novatoriska kontinenta eh, pozīcijas? Jā vai nē? Vai Itālijas prezidentūra atbalsta šādus budžeta samazinājumus? Paldies tālāk EFDD grupas pārstāvis Dario Tamburāni. Gentile ministro Giannini. Ministru Džanīnī, mēs visi ļoti labi zinām, ka investīcijas universitātē izglītības eh, jomā pētniecībā ir ļoti specifiskas. Tas eh, nu, nosaka arī nāk, valsts nākotni. Uh, Teica arī to Luīģi Naudī, kas ir viens no mūsu republikas dibinātāju tēviem. Itālijā iz, izglītības jomā vē, e, vecākiem ir jāpērk tolets papīrs skolām. Un e, jādara arī citas lietas, kas būtu jādara valstī. Vai kā arī Trojka, bet e, centrālā banka, SVF, kas pieņēma dažādas lēmumus attiecībā uz Spāniju, Kipru un citiem, viņiem vajadzētu būt vairāk, vajadzētu tieši runāt par izglītības jautājumiem, ne tikai par ekonomiku. Paldies, vēl trīs cilvēki vēlas izteikties. Vispirms Taličkas kungs. Paldies, priekšādātāja ministras kundze. Paldies par šo ļoti detalizēto prezentāciju. Milzīgu entuziasmu dzirdēju no jums, lai jums veicas. Man ir viena piezīme, kas saistīta ar lietu, ko jūs pieminējāt. Respektīvi 2020 stratēģijas pārskatīšana, kas nu pat jau tūlīt burtiski ir mūsu sliekšņu priekšā. Mani interesē tas, kā jūs, kā prezidentūra, kā jūs pati, kā ministra šo pārskatīšanu skatāt, saredzat. Nu, man šķiet, ka 2020 stratēģijas lielākais trūkums ir tas, ka tas ir tāds dokuments, kas ietver visu, ko no šī un tā, katrs savas, savas kaut kādas vēlmītes tur ir sarakstījis, tā lai visi nu beigu beigās būtu apmierināti. Tur nav tikpat kā nekādas prioritātes noteiktas. Nu, tā, tas ir mans uzskats par šo, bet kāds ir jūsu uzskats? Kādas jūsu domas? Ko jūs gaidāt no šīs pārskatīšanas? Un e, šīs monētas otra puse, jāsaka, ir šāda. Daudz tik runāts par novatorismu un tā tālāk, bet uh, problēma, ko es sāredzu um, e, saistībā ar šo ES līdzakļu tērēšanu novatorismam, ir tas, ka mēs to nevaram izmērīt. Pirms daudziem gadiem man varbūt bija mazliet vairāk matu nekā šobrīd, jā, bet kopā ar Somijas premjeru mēs toreiz domājam par to, kā izvērtēt ES programmas Nu, un rezultātā mēs konstatējam, ka mums ir vienkārši nepieciešams pilnībā šos līdzekļus iztērēt, un tad nebūs nekādu problēmu, nekādu skandālu, bet realitāte ir citādāka. Jo tas netiek mērā, mērīts. Nav iespējams izmēt, kas tad īsti ir novatorisms, ko novatorisms nozīmē, ko tas nes mēs sasniegam kaut kādu mērķi ar investīcijām, bet varbūt, ka 2020 gada stratēģijas pārskatīšanā varētu arī šādu uzdevumu dot, tad izmērīt, ko tas viss nozīmē. Paldies! Un tālāk Boreldī kungs. Presidente. Paldies, priekšsēdē. Vadētā ministra Džanīnī. Pirms tam, ka jūs ieradāties, mēs runājām par konkurenci Un daži runāja arī par negodīgu konkurenci. Es domāju, ka problēma ir tāda, ka vienmēr ir uh, kāds, uh, atru, vienmēr ir kāds, kurš uh, saražos mūsu preces lētāk, jo vienmēr ir kāda valsts, kas ir nabadzīgāka. Nu, mums vienīgais, kas mūs glābs, ir saglabāt zināšanas Eiropā. Tas ir ļoti labi, jo pētniecība attīstība, bet tas nozīmē izglītība un skola ir jāatvina uzņēmumi skolām, un kad mēs par to runājam, tad mēs runājam par studentiem, kas uh, dodas praksē uz uzņēmiem, un jādomā, kādā veidā arī uzņēmējs varbūt varē, varētu iesaistīt uh, izglītību programmu, piemēram, izstrādē. Uh, tā teikt, uzņēmēju aizsūtīt uz skolu. Tad ir arī jānodod tiešām arī šis āmatnieciskās zināšanas uh, industriāliem uzņēmumiem varbūt arī veikt investīcijas, lai šo varētu īstenot. Un uzslēgumā jautājums, ņemot vērā, ka um, šis European Round Table spēlē, apaļais gals spēlē svarīgu lomu. Kā nodrošināt zinātniskās pētniecības neatkarību no lielajām daudznacionālajām, daudznacionālajiem uzņēmumiem un interesēm? Paldies! Liels paldies par šiem izteikumiem, nu ministrs Konze. Nu, nekas man cits neatliek, kā lūgt jums tagad izteikties, atbildēt uz šiem jautājumiem. Nu, tā teikt, jūsu pēdējie vārdi. At the end of the, the answer I try to do. Well, starting from the... Uh... Un tātad, sakot ar jautājumu, ko uzdeva Kariņa kungs. Paldies par šo jautājumu. Tas ir tāds vispārīgs pēc sava rakstura, bet pievēršas ļoti svarīgam jautājumam, manuprāt. Respektīvi, ja es pareizi saprotu jūsu domu gājienu, tad kā mēs varam apvārsni 2020 padarīt par patiešām efektīvu instrumentu, lai uzlabotu konkurēt spēju? This pro, this big project. Ko mums darīt, lai šo lielo projektu padarītu par patiešām liederīgu, tā lai to var izmantot universitātes, institūti, uzņēmumu, dalību valstis un sabiedrība kopumā. Es redzu divas problēmas, nu, tādas izaicinājumas šai kontekstā. Pirmām kārtām ir šis projekts jāpadara pat tā par tādu tiešām starpdisciplināru projektu un jārisina tie lielie problēma jautājumi, kas saistīti ar mūsu sabiedrību, sabiedrības novecošanās, klimata pārmaiņas, migrācija. Tās neviena nav nacionāla rakstura problēmas, tās ir Eiropas, Eiropas mēroga problēmas. Es domāju, ka ir jābūt tiešām starp disciplināriem. Nacionālā līmenī tas nozīmē nepieciešamību uzlabot eh, mudināta nacionālās pētniecības programmas kas jau pēc sava rakstura ir starpdisciplināras. Tas ir mans pirmais uzdevums. Arī kā Itālijas ministrei. Un otrs jautājums, manuprāt, kas cieši sasaucas ar jūsējo, ir lūkāts. Kā mums labāk sasaistīt valsts un privāto sektoru, tā lai norisinās sadarbība? skatoties sejā šiem problēmu jautājumiem, un lai izmanto šo sinerģiju, kas var rasties. Domāju, tas varētu būt tas kopējais ietvars tālākajai virzībai. Tas sasaucas ar aspektiem, par kuriem jautāja vēl kāds kolēģis. Šķiet, ka tas bija debakera kungs. Kur gan viņš ir? Ha, redzu jūs. Viens no trīs jūsu jautājumiem iet tieši šai virzienā. Mm, varu atbildēt uz to tieši tā, kā centos atbildēt arī Kariņģungam, kas attiec uz šo lielo plaisu starp Eiropu un citiem lielajiem spēlētājiem, kas ļoti aktīvi darbojas, arvien vairāk aktivizējas pasaulē ārpus Eiropas. Nu, tā ir vēl viena ļoti svarīga tēma mūsu darba kārtībā, bet tas būs svarīgi arī turpmākajai komisijas kolēģijai un arī jūsu parlamentu sasaukumam. Jums vajadzēs domāt par to, kā salīdzināt šīs lielās programmas, Eiropas programmas ar starptautiskām programmām. Jūsu uzdevums būs censties uzlabot tos mehānismus, kas mums pieejami, lai piesaistītu starptautiskus talantus un viedos prātus. Mums ir vajadzīgi jauni pētnieki, zinātnieki arī no citām valstīm, lai viņi plūst, lai ierodas. Mums jādomā par to. Mums ir krietni jāuzlabo savu darbību šai ziņā, jārīkos daudz labāk nekā iepriekš. Tas ir viens no tiem mērķiem, jā, par ko arī jūs runājat. Kas attiecas Gribačeka kunga otro jautājumu. Mm, jā, izglītība. Piekrīt jums, piekrīt jums pilnībā. Uh, Es nepieminēju izglītību, taisnības, neveltīju tam atsevišķu savas prezentācijas daļu, jo, jāsaka, tā īsti nav jūsu kompetence, un par to runāšu vēl pēc pāris dienām citā komitejā. Bet, nu, ja nu jūs man ļausiet izmantot šo lielisko iespēju, nu, atbildēt uz jūsu jautājumu, tad var teikt, lūk, ko patiešām priecājos, jo domāju, ka pētniecība, novatorsums un izglītība. Mm ir faktiski vienas un tās pašas, nu, es teiktu, skulptūras dažādās sejas. Un arī šeit mēs strādājam pie jauniem modeļiem, kā to visu sastarpēji sasaistīt. Tā ir arī mana atbilde eh, attiecībā uz šo eh, jauniešu jautājumu, bezdarbu jautājumu un viņu izglītošanu. Itāliski atbildēšu tagad Roba jautājumam. Tātad par budžeta samazinājumu, vai tā ir bijusi kļūda vai nē? Prezidentūras loma Eiropas Savienībā. Nu, mēs varam tikai neitrāli ņemt vērā pieņemtos lēmumus un kas izriet gal galā no sarunas, kā jūs to ļoti labi, eh, no sarunām, kā jūs to ļoti labi zināt. Un te izsakojas arī kā pētniecības ministre, un kā to arī atgādināja Buzekungs, esmu arī pati pētniece un profesore, tad, nu, protams, no šī viedokļa uzskatu, kā ir. Uh, jāinvestē ļoti masīvi šajā pētniecības nozarē. Un tagad turpināšu arī itāliski. Burrano, Burelli. Par um, mūsu stratēģiju. Jāsaprina mūsu valstī un citās valstīs. Nu, es negribēju šeit runāt tieši par Itālijas uh, jautājumiem, bet, nu, budžets, ka šeit ir uh, palielinājies, bet varbūt arī tādēļ, uh, varbūt ir arī veikti uh, samazinājumi citur, kā jūs arī minējat, tad šie palielinājumi tieši domāts ir apvārsnim 2020 un Erasmus plus mm, kas attiec uz izglītību un jo īpaši mobilitāti izglītības jomā un uh, Tas arī lielā mērā pateicoties uh, parlamenta iniciatīvām. Relikums, kas runā par skolām. Jautājums par to, kādā veidā mēs varētu izvairīties no tā, lai būtu nu, nu, tāda uh, hegemonija lielo grupu, tā kā ka tā lielās grupas šeit varētu izrīt savu ietekmi un uh, Es domāju, ka korekts līdzfinansējuma modelis, kā jau to minēja arī šo Joint Technology uh, Initiative, kur ir šis 50-50 finansējums, 12 miljārdi šķiet uh, paredzēt no komisijas Es domāju, ka šis līdzfinansējuma modelis varētu būt ļoti labs, lai varētu veikt nepieciešamos kontrolas. Uh, un pēdējais jautājums, ko uzdeva Taličkas kungs. Ja pareizi sapratu jūsu domu un nostāju, tad. Uh, Jūs vajadzētu, kā tad mēs varam mērīt novatorismu rezultātus? Jā, ir vajadzīgi kaut kādi prioritāšu saraksti pilnīgi noteikti. Visu mēs nevaram paveikt šajā prezidentūras laikā. Bet domāju, ka pētniecības jomā jau ir ļoti daudzi labi instrumenti, kas ļauj pētīt un mērīt novatorismu rezultātus. Es domāju, ka mēs varam šo pašu modeli arī piemērot tālāk. Un, ja ir lūk, starptautiskas komitejas, kas tad izvērtē, nāk lē ar salīdzinošiem kritērijiem, lieliski. Un tad viņi runā par to, ko, piemēram, kāda zinātnieku grupā kopīgiem spēkiem spēja saražot, radīt. Ir vajadzīga šī pareizā kombinācija starp projektu stratēģiju, kas aprakstīta pētniecības projektā un rezultātiem, ko šis projekts tad beigu beigās nes. Tas, es domāju, ir tas labākais veids, kā mērīt to visu. Jo, nu, tad vismaz rodas tā, tad, nu, tad tāds, ja nevienkāršots, bet tomēr priekšstats par to, kas tad, ko tad novatorisms nozīmē, kas tas ir. Jautājums no zāles, kura tulki nedzirdēja, atbilde. Es jau pārunā teicu. Ka Eiropas Savienībā Itālijas prezidentūrai ļoti liela prioritāte ir tieši pārskatīt un īstermiņā arī skatīties uz Eiropas 2020 stratēģiju. Un galvenais fokus no mūsu puses būs uz uz šo reālo sasaistību ar nacionālām stratēģijām un nacionālajiem pētniecības plāniem un Eiropas ietvaru. Ne tikai domāsim par apvārsni 2020, bet struktūra fondiem tāpat arī, kas arī nāk lejā ar būtiskām pamatnostādnēm. Un piedāvā būtisku līdzekļu apjomu soda zālēs, novatorisms un tā tālāk. Visas tās tēmas, ko minēs jūsu uzstāšanās laikā. Liels paldies, kundze, tiešām liels paldies par šīm atbildēm, paldies arī par diskusijām. Mēs tiešām vēlam jums panākums, lai nu veicas turpmākajos četros mēnešos. Tas gan jāsaka nav pārlieku ilgs periods, daudz darba jums darāms vēl For... Mēs kā ITRA komiteja pilnīgi noteikti savā kompetencē ietveram novatorismu un pētniecību, tāpēc ar nepacietību gaidām iespēju ar jums cieši sadarboties prezidentūras laikā. Domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi. Lai mēs domājam par finansējumu, kas vajadzīgs visiem šiem mērķiem komitejas diskusijās par to runāsim, un ar to, par to runāsim arī ar Itālijas prezidentūru. Bet paldies vēlreiz! Paldies, ka veltījāt mums savu laiku! Un paldies par atbildēm un visu, ko teicāt. Paldies, ministrs kundze, lai jums veicas! Uh, well, thank you. Uh, dear friends, dear... Mīļie draugi! godātie kolēģi. Nu tad nonākam pie pēdējā darbas kārt, kārtības punkta. Citi jautājumi. Ir kāds cits jautājums, kas mums jās, jāskata? Nē, neredzu. Ļoti labi, lieliski. Nu tad nākamā sanāksme 24. septembrī no 9 līdz 12.30, tad no 3 līdz pusseptiņiem, kaut pēcpusdienā Briselē, un 25. septembrī tāpat turpinājums rīta cēlienā, un arī dzen vakar cēlienā vēl garāka sanāksme mūs gaida. Mm. Katru reizi strādājam ar vien vairāk un diktāk un ilgāk. Liels paldies visiem un tiekamies pēc pāris nedēļām komitejas sanāksmē. Bet Eiropas parlamentā taču tiksimies visu laiku. Vienmēr esam šeit.